Uh, so, uh, dear, dear colleagues, ladies and um, let us take a seat, if I may ask you. Lūdzu, ņemiet savas vietas, lai mēs varētu stāvēt. Nestāviet zālē. Stāvēt var tad, ja jūs piecēties aplaudēt. Dārgie draugi, ņemiet vietas. Uh, well, if I may, ja drīkst, es gribētu sākt mūsu uzklausīšanu. Tā ir ļoti svarīga. Enerģijas izmaksas un ES rūpniecības konkurētspēja. Please. Uh, Greens advisor, please sit down. Zaļo konsultantu, lūdzu apsēdieties. <laughs> okay. Uh, energy costs and EU in enerģijas izmaksas un ēst rūpniecības konkurētspēja. Ļoti svarīga uzklausīšana. Mēs apspriedīsim šo jautājumu ar. Mēs esam šo jautājumu apsprieduši ar komisāru jau vairākus mēnešus. Lielas paldies par šīm diskusijām, bet vispirms vēl eh, laipni gribētu sveikt uh, mūsu komisāru Kaņēti. Mēs uh, ar viņu tikāmies vakardien un no rīta sēžot pie liela galda, lielā rūpniecības sanāksmē. Un es gribētu šeit laipni sveikt arī runātājus un pateikties jums visiem itra komitejas vārdā par to, ka piekritāt piedalīties šajā uzklausīšanā. Mēs ļoti labi zinām, un es gribēju vēlreiz atgādināt, kādas ir eh, enerģijas cēnu pozitīvās un negatīvās puses, ir tīpaši naftas cēnu pozitīvās un negatīvās puses. Pirms dažiem gadiem tās bija neredzēta augstos līmeņos, un tagad atsevišķos gadījumos tās ir vairs tikai daļa no, bijuša, no bijušām. Ir, um, protams, tirgus elements piedāvājumā un pieprasījumā, bet ir arī virkne citu elementu, kas spēlē zinām lomu investīciju izmaksas, transportēšanas izmaksas un, un kā jau ierasts tirgu, brīvā tirgu, brīvā tirgus ekonomikā arī apdrošināšanas izmaksas, bet arī politikas elementi, regulējums, nodokļi un tam līdzīgi. Un tāpēc ITRE vēlējās rīkot šādu uzklausīšanu, lai iegūtu plašāku pārskatu par enerģijas izmaksām un ES rūpniecības konkurētspēju, kas mums visiem ir ļoti svarīgi. Mēs šai uzklausīšanai esam atvēlējuši divas ar pus stundas. Tā būs sadalīta divās daļās. Pirmkārt, runāsim par enerģijas piegādātājiem un ekonomisko dimensiju. Un otrā sadaļa ir domāta, lai pievērstos energo patērētājiem, jo mēs jau strādājam patērētājiem, lietotājiem. Tomēr bez enerģijas piegādātājiem enerģijas uzņēmumiem arī nav iespējams uzturēt enerģijas tirgu. Un es gribētu lūgt mūsu ekspertiem un arī deputātiem izteikties kodolīgi jums atvēlētajā runas laikā, jo pārāk daudz laika mums nav. Runas sākumā gribēju lūgt eh, mūsu komisāram Nigelam Kaņēte uzstāties ar ievadvārdiem pirms mūsu uzklausīšanas. Priekšstādātāji Buzek, godāmie deputāti, man ir liels uh, prieks atkal šeit tik drīz atgriezties un šoreiz runāsim par enerģijas cenām un to ietekmi uz rūpniecības konkurētspēju. Šī ir ļoti būtiska diskusija, jo enerģijas cenas ir elements, kas ļoti raisa bažas Tas ir svarīgi mūsu mājasājumniecībām, uzņēmējiem un kopējai konkurētspējai. Jūs zinat, ka šī komisija stājās amatā, lai atdzīvinātu Eiropas am, um, rūpniecību un Mēs uh, domājam arī par strateģisko investīciju fondu, lai nodrošinātu uzņēmēju piekļūšanu finansējumam, uzlabotu tirgus darbību. Uh, un digitālais vienotais tirgus eh, mēģinās eh, likvidēt barjeras, lai pavērtu jaunas iespējas. Enerģijas eh, savienība investēs arī izpētes projektos, bet enerģijas joma ir tā, kur atstājas lielāko ietekmi uz konkurētspēju, un tā ir joma, kur mums nav globāla priekšrocība salīdzinājumā ar konkurentiem. Enerģijas savienība mums palīdzēs eh, to nodrošināt, bet eh, mums ir jāizbeidz atkarība no, fosilām, no fosilā kurināmā, lai veicinātu konkurētspēju. Tikai tad mēs varēsim izvairīties no globālo tirgu cenu svārstībām. Mēs esam pasaules līderi energoefektīvu procesu un produktu izstrādē Un šobrīd enerģijas uh, sektors nodarbina aptuveni 2,5 miljonus cilvēku Eiropas Savienībā, un ekodizaina un marķēšanas politikas radīs uh, 200 tūkstoši papildus uh, darba vietu un nodrošinās miljardiem lielus ieņēmumus līdz 2020. gadam. Mūsu lielie uzņēmumi ir bijuši vieni no katalizatoriem samazinot enerģijas izmaksas, piemēram, saules paneļu izmaksas ir kritušas par 80% desmit gadu laikā, un tas ir ietekmējis mūsu konkurētspēju. Realitāte ir tāda, ka energo reformas nevar nopirkt vienas nakts laikā, tāpēc mums ir jāsaprot, kāds ir labākais veids, kā samierināties ar šī brīža enerģijas cenām un kā veidot mūsu politiku, lai nodrošinātu zemes enerģijas izmaksas nākotnē. Tieši tāpēc komisija gatavo turpinājumu 2014. gada ziņojumam par enerģijas izmaksām. Varbūt es nedaudz pirms es pievēršos uh, tam, ko mēs varam sagaidīt no šī jaunā ziņojuma, es atgriezīšos pie, to, pie tā, kāda bija 2014. gada būtiskākie rezultāti mēs redzējām, ka atšķirības tolaik cenu atšķirības dažādās Eiropas eh, valstīs pieauga. Atsevišķās valstīs cenas bija 2,5 līdz 4 reizes lielākas, un starptautiskajā līmenī mūsu cenas bija eh, lielākas eh, elektrībai divas reizes, gāzē četras cenas. Mēs redzam, ka elektrības cenas mazumtirdzniecībā pieaug par 3,5% gadā. Un mēs redzam, ka ir pieaugušas arī, pieaugušas arī nodevas un nodokļi. Daudzās valstīs, kur ir liels vēja un saules enerģijas izmantošanas īpatsvars, pieauga šo enerģiju cenas, bet citās nē. Tomēr kopējais tirgus eh, varētu kalpot par labu stimulu šo cenu unifikācijai. Mazumtirdzniecības eh, tirgu gan tas ietekmē mazāk, tāpēc mums ir jādomā par politiku, par nodokļiem, nodevām, kā arī enerģijas eh, politiku. Ņemot vērā šos izaicinājumus, mūsu rekomendācijas bija skaidrs enerģijas eh, savienība jau pašlaik ir atstājusi ievērojumu ietekmi. Stratēģija, kas tika apstiprināta pagājušajā nedēļā, padara mūsu gāzes tirgu konkurētspējīgāku. Mēs eh, arī pagājušajā gadā esam pavanākuši ievērojumu progresu, veidojot starpsavienojumus, kas ir nepieciešams, lai industrija varētu noturēt zemes cenas Mēs vēlamies nodrošināt eh, labāku sasaistes starp vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības schēmām, likvidēt uh, nacionālās atbalsta schēmas un mūsu piepūles eh, dalīšanas lēmums, kas tiek ietekmēt, kas tiek iekļauts emisiju tirzniecības schēmā, arī nodrošinās to, ka tīrā enerģija tiek integrēta kopējā enerģijas tirgu. Mēs um, mēģinam samazināt arī patēriņu. Tāpēc, ir tāpēc vēlamies līdz gada beigām apstiprināt uh, virkni tiesību aktu, kas skars enerģiju. Šai politikai ir jāsamazina cenas, uh, jāuzlabo energoefektivitāte, jāuzlabo drošība, energo piegādātāju energopiegāžu drošību un ilgspēju. Tas viss veicinās Eiropas konkurētspēju. Kopš pagājušajā gadā šis ziņojums tika publicēts, um, aina ir mainījusies ātrāk nekā kāds to būtu varējis iedomāties. Šogad mēs runāsim par naftas cenas samazinājumu, par barelu gāzes cenu samazinājumu, jo redzam, ka fosilo kurināmo importa rēķins ir krities par vienu trešdaļu. Pir, pirm sākotnējos secinājumos mēs redzam, ka krītošo fosilās enerģijas cēnu dēļ Eiropas importa rēķins, kurā ir ietvērta nafta, gāze, Tas ir krīties no 100 miljardiem, e, e no 400 miljardiem eiro 2014. gadā līdz 250 e, e, miljardiem 16. gadā. Tas ir par trešdaļu. 2013. 2015. un 2016. gada atšķirības, kas ir 130 miljardi, ir atbilst vienam procentam no e Eiropas IKP. 2014. gada māja sākumā cenas bija 1,40, bet tagad desmit mēnešu laikā tas par 24% ir samazinājušās. Mīkst, mīkstinot arī importētās fosilās enerģijas cenu ietekmi. Tas nozīmē, ka mūsu politika energoefektivitātes uzlabošanā un tehnoloģiju izstrādē strādā. Tas ir saistīts ar vairākiem aspektiem. Slānekļa gāzes pieaug, importa pieaugums no ASV, inovācijas, attīstība. Bet eh, šī brīža globālās enerģijas cenas mums ļauj uzāpot, tās sniedz eh, nelielu makroekonomisko stimulu un īpaši energointensīvo eh, rūpniecību tā mudina pārskatīt eh, ražošanas procesus. Bet zemās cenas mums nedod iespēju atspringt, jo ir skaidrs, ka šīs zemās enerģijas cenas eh, nesaglabāsies mūžīgi šīs dienas eh, cenas ir aptuveni tādas, kādas tās bija 2009. gadā, bet 2012. gadā 120 dolāri par bārelu un vēlāk eh, pieauga pat līdz 140 dolāriem par naftas bārelu. Jūs redzat, izmaiņas notiek ātri un tieši tāpēc pēc 2014. gada ziņojuma publikācijas mēs apņēmāmies veikt regulāru enerģijas cenu monitoringu. Nu, šis ziņojums, kas tiks publikots uh, decembrī, sakos uh, cēnu tendencēm pasaulē un to, kādu ietekmi tas ir atstājis visās dalībvalstīs, gan uz mājasēmniecībām, gan rūpniecību. Un ir īpaši koncentrēsies uz energointensīvo ražošanu. Mēs vēlamies apkopot informāciju no nu, pēc iespējas vairāk avotiem. Uh, jo janvārī mēs rīkojām iesaistīto pušu semināru, martā notika vēl viens seminārs, un mēs labprāt uzklausītu arī parlamentu ekspertu viedokli. Godāmie deputāti, šīs uh, analīzes uh, ir nepieciešama, šī analīze ir nepieciešama pēc iespējas ātrāk, lai mēs varētu iegūt skaidru pārskatu par enerģijas uh, ietekmi uz Eiropas rūpniecības ilgspēju, jo tas mums varētu ļaut labāk saprast kopainu un novērot progresu, ko esam panākuši. Es ļoti priecājos par gaidāmo sadarbību ar jums uh, saistībā ar visiem priekšlikumiem Energo Savienības veidošanā. Paldies, komisārs kungs! Tā kā mēs zinām, ka komisāram ir laiks tikai līdz pulksten četriem, vai ne? Mums jāvirzās uz priekšu ļoti strauji, jo mēs Jo Un pirmais runātājs ir Baskuņāna kungs, kas ir izglītots sākotnēji ekonomikas jautājumos, bet pirms sešiem gadiem viņu ievēlēja par regulātora nodaļas direktoru, runājot par uh, globālo infrastruktūru un atjaunomo enerģiju. Un sākotnēji viņš ir ievēlēts arī Eiropas vēja un atjaunojumās enerģijas asociācijas uh, viceprezidentu, tāpat arī par attiecīgo Spāni, uh, Spānijas asociācijas vice prezidentu. Mēs e, ļoti gaidam jūsu prezentāciju, e, jūsu kā eksperti par atjaunājumiem energoresursiem. Jā, paldies, priekšsēdētāji. E, man tiešām ir pri, liela privilēģija kā Fiona pārstāvim būt šeit, piedalīties debatēs, kas ir ļoti svarīgas. Jo diskusija par to, vai Eiropas uh, konkurētspēja tiek apdraudēta augstu energoizmaksu dēļ, ir ļoti aktuāli. Daži pat apgalvo, ka Eiropas politikai klimata pārmaiņas uh, un enerģētikas jautājumos uh, ir jāiet at, uh, atgriezuris ceļu. Tātad komisija drīzumā sagatavos arī jaunu dokumentu par šo tematu, tāpēc man nav jaunākajā dati vai atbildi uz visiem jautājumiem, bet es uh, ieskicējuši dažus eh, jautājumus, kas vismaz būtu jāapskata. Un es skatīšos uz eh, šo situāciju no atjaunojuma energoresursu kompānijas viedokļa. Ir svarīgi, protams, uzlabot Eiropas Savienības konkurētspēju, intensificējot eh, savu politiku virzienā uz jauna ietvara sastādīšanu. Okay. Just a few words about my... Pavisam īsi par manu uzņēmumu akcionā. Mums ir 8,3 eh, terabaiti mums eh, kapacitāte, kā jauda, un esam viena no lielākajām eh, vēja ģeneratoru uzņēmumiem, neskaitot Ķīnas uzņēmumus. Un tas ir kā piemērs, eh, ko varam demonstrēt, kā Eiropas Unības politika šajā jomā palīdz eh, Eiropas uzņēmumiem kļūt par globālu tirgus dalībniekiem. Tagad par šodienas uzklausīšanu par konkurētspēju vēlos norādīt, ka mēs varam noteikt divas atšķirīgas definīcijas. Pirmkārt, eh, par faktoru kopumu, kas nosaka valsts labklājības līmeni. Mēs zinām, ka globālā konkurētspēja var dažādi noteikt. Stabilitāte, finanšu kapacitāte un tā tālāk. No otras puses, nozares, jeb rūpniecības konkurētspējai daudz ierobežotāka koncepcija parādot spēju eh, šai eh, nozarei vai rūpniecībai veiksmīgi konkurēt starptautiski Tur ir svarīgi ideja materiāla izmaksas, e, nodokļi un tā tālāk. Un energoizmaksas ir viens no faktoriem. Bet tam ir tikai daļēja un ierobežot ietekme uz rūpniecības konkurētspēju. Pirmā lieta, ko vēlos sacīt, ir, ka ir nepieciešams nodalīt globālo konkurētspēju no rūpniecības konkurētspējas, e, kur mums ir saskaņā ar starptautiskiem reitingiem diezgan laba situācija. Aprobežojoties ar šaurāku koncepciju par rūpniecības konkurētspēju, svarīgi zināt, kuri sektori ir tie, kuriem energoizmaksas rada lielu proporciju no kopējām izmaksām. Un šādu sektoru daļa kopējā Eiropas IKP nav pārāk liela. Šeit ir runa par 0,4% no IKP, kas mums nav tik daudz. Un div, tas ir divu iemeslu dēļ ražošanā attīstītās ekonomikās tiek balstīta parasti uz augstu pievienoto vērtību. Un Eiropai trūks energoresursu savu, energoresursu, ja neskaita atjaunojamos. Tad otra lieta, ko vēlos sacīt, ir, ka atsevišķu sektoru rūpniecībā konkurētspēja nav vērtējama kā kopējā Eiropas Savienības rūpniecības konkurētspēja. Uh, Protams, ka konkurētspēja ir svarīgs aspekts Eiropas ekonomikai, bet tas nav globāls e, jautājums visai rūpniecībai. Tad, kad esam e, noteikuši, kuriem, e, uz kuriem sektoriem ir jākoncentrējas, tālāk ir jānosaka, kādas ir attiecīgās energo izmaksas. Un tur mums ir jāatcerās, ka energo izmaksas sastāv no divām daļām - gāzes izmaksām un elektrības izmaksām. Un gāzes Um, īpatsvars, gāzes uh, cena īpatsvars ir lielāks nekā elektrības īpatsvars. Komisijas 14. gada pētījums un arī jaunākais CETO grupu pētījums. Uh, šeit jūs redzat rezultātus. Gāze, gāzes izmaksas veido lielāku proporciju no kopējām izmaksām nekā elektrības. Un ja mēs vēl slānekļa gāzi ieskaitam, kā tas ASV ir aktīvi, tad, tad jautājums, vai tiešām konkurētspējas jautājums ir tiešām eh, vairāk, vairāk saistīts ar gāzes izmaksām, nevis elektrības izmaksām. Bet tas tiek ignorēts un lielākā uzmanība tiek pievērsta elektrības sektoram. Līdz ar to secinu, ka lielāka prioritāte ir jādod gāzai, ja mēs vēlamies pareizi risināt šo problēmu, meklējot pareizās alternatīvas un opcijas. Protams, ka gāzes problēmām nav jā, jāmaskē elektrības problēmas. Mēs redzam, ka šīs maksas pieaug, bet vairāk vai mazāk tās ir bijušas stabils. It īpaši lielajiem rūpniecības patērētājiem no 12. gadu vidus saskaņā ar jaunākajiem Eurostat skaitļiem. Līdz ar to jautājums ir, cik lielā mērā šīs elektrības izmaksas uh, ietekmē konkurētspēju? Lai varētu atbildēt uz šo jautājumu, ir jāatceras vairākas lietas. Pirmā, energointensīvas rūpniecības uzņēmumi maksā daudz mazāk nekā mājasaimniecības vai vidējie uh, uzņēmumi par saņemto elektrību. Šobrīd mājasaimniecības par elektrību maksā divu e, ar pus reizes vairāk nekā energointensīvu uzņēmumu kamēr mazie uzņēmumi maksā četreiz vairāk. Tas nozīmē, ka elektrības cēna šīm eh, rūpniecības nozarēm jau ir eh, mazākas un ļoti atšķirīgas atkarībā no dalību valsts. Tad to vai tiešām šeit ir viena konkrēta problēma, jeb daudz eh, problēmu daudz dažādās dalību valstīs. Kā jūs redzat šo zilo stabiņu? Tātad tur galvenokārt enerģijas tirgus komponente, redzam, kas tiešā veidā saistīts ar uh, resursu cenu tirgu un mazāk ar uh, nodokļiem. Kā jau komisāra kungs pieminēja, šīs uh, nodokļu, nodokļu izmaksas jau ir iekļauts šajā sadaļā, nevis elektrības uh, rēķinu tirgus komponentē. Lielie patērētāji lielākoties uh, uz viņiem neatiecina šādas pašas prasības kā uz mājasemniecībām. Daudz nozars jau nu, saņem privilēģijas daudzās valstīs attiecībā uz elektrības cenām. Papildus tam mēs zinām, ka ir citi instrumenti, brīvās kvotas vai bezmaksas kvotas un daudz citi pasākumi, kas jau ir iekļauti vai tiek vismaz apsvērti. Ceturtā ziņa ir nepieciešams eh, šo jautājumu rūpīgi apsvērt, eh, mēģinot noteikt, vai tiešām energoresursu cenas eh, rada problēmas konkurētspējai, vai tomēr kā iemesls tam ir izmaksu konkurētspējas problēma. Un dažkārt tas saistīts arī ar Eiropas klimata un enerģētikas stratēģiju izmaiņām vēlos pieminēt arī e, šādas kopējas enerģetikas politikas instrumentu ietekmi, respektīvi attiecībā uz atjaunojumiem energoresursiem. Tas, kā šādi e, atjaunojumi energoresursi uh, e, avoti tika pasniegti kā kavējo, tādi, kas kavē uh, rūpniecības attīstību. Mēs redzam, ka šie skaitļi absolūti rāda pretējo Divie visintensīvākie e, sektori e, tika pētīti un elektrība, atjaunam energoresursu cenas e, ietekmēja zemākā 1% no kopējām izmaksām. Tas absolūti neietekmēja konkurētspēju, bet nevajag aizmirst arī tā saukto uh, merit order efektu, kas uh, samazina tirgus e, cenu kopumā. Tātad, jo lielāka daļa no resursiem ir atjaunojumie, jo vairāk krītas cenas. Un attiecīgi e, palielinoties atjaunojumiem energoresursiem, energobilancē, samazinās arī elektrības rēķini. 2014. gada komisijas paziņojumā par šo tēmu 9. lapspusē katru reizi, kad merit order efekts tika ņemts vērā, tas pozitīvi ietekmēja energoresursu cenu. Izskatās, ka tā tas ir Spānijā un Īrijā. Un, ja jūs redzat slaidā, jūs redzat e, atkarību kreisā pusē no tā, cik lielu īpatsvaru energobilancē sastāda uh, vēja resursu izmantošana, jo Spānijas tirgū tas ir. Uh, Tie dati no 13. gada septembri. Tātad, jo lielāka šīs, lielāk šis īpatsvars, jo zemāks energoresursu cenas. Un tas pats ir attiecams arī uz intensīvajām nozarēm. Un e, tā kā mēs apstrīdam šo apgalvojumu, ka atjaunojama energoresursi apdraud konkurētspēju rūpniecībā. Un pavisam īsi atgriežoties pie uh, Eh, sākotnēji pieminētā jautājuma par globālo konkurētspēju. Mums kā lielajiem energo spēlētājiem, paskaroties situāciju, ir skaidrs, ka atjaunojama energoresursu īpatsvaru pieaugums palīdz Eiropas ekonomikai, un tā tas arī turpināsies, ja mēs sasniegsim 2030. gadu mērķis. Un noslēgumā pavisam īsi. Ja ir kāda svarīga problēma, tad tā ir, protams, jārisina, bet vispirms ir nepieciešama korekta analīze. Ja lēmumu eh, pieņēmēji lem par risinājumiem, kas ir piemēroti, tad ir jābalsta tas viss uz rūpīgām analīzēm, kam jābūt ir saskaņotam ar Eiropas Savienības klimata politikām. Paldies par jūsu svarīgākajām ziņām, piecām no tām, ja es pareizi saskaitīju, tad mēs zinām jūsu piecus svarīgākos punktus. Paldies par to. Tālāk otrais eksperts, profesors Neuhofs. Viņam ir eh, diploms eh, Heidelbergas universitātē fizikā, tālāk maģistra grāts ekonomikā no Londonas ekonomikas skolas un doktora grāts ekonomikās no Kembridžas. Un eh, viņš ir vadījis arī klimata politikas departamentu Vācijas ekonomiskās pētniecības eh, institūtā. Un tāpat ir arī Kembridžas universitātē vadījis projektu par eh, enerģētikas sistēmu. Tāpat arī palīdzējis īstenot Eiropas ETS eh, e eh, emisiju tirzniecības schēmu. Tātad mūsu temats ļoti svarīgs - enerģētika, energoresursu piegādātāji. Un kāds tad ir jūsu skatījums un balsoties uz jūsu pieredzi? Un lūdzu, ie, iekļaujieties, ja varat desmit minūtēs, mums nav pārāk daudz brīvu laiku. Jā, paldies, paldies par uzaicinājumu piedalīties. Un pieminēšu arī savas piecas eh, galvenās lietas, sākšu tieši ar tām. Pirmkārt, mums ir nepieciešams nodalīt eh, materiālu ražotāju un citus spēlētājus eh, nozarē. Otrakārt, energo cēnu attīstība, kā jau Kaņietis kungs norādīja, protams, dod priekšrocības šobrīd, bet mums jānodrošina priekšrocības ilgtermiņā tālāk. Ir nepieciešams uh, tikt galā ar svārstīgumu energoresursu cenām. Ot, tāda nākamais, ja izmanto uh, brīnišķīgā iespēja, kas šobrīd ir uz zemējām e, energoresursu cenām, un visbeidzot, jāizmanto efektivitātes un inovācijas potenciāls, kas ir šajā e, nozarē. Mums ir jāizmanto šis brīdis, kad krītas energoresursu cenas, un tālāk tad detalizēti. Par rūpniecības nozaru skatījumu jūs redzat, cik liela daļa no IKP Vācijas budžetā uz X-as un Y-as parādā, cik liela daļa no viņu izmaksām ir saistīta ar energoresursu cenām. Tātad jūs redzat 10, 20, 30 procentu. 2,2% no Vācijas IKP Tikko iepriekšējais eksperts minēja, ka 1,5% vidējais Eiropā rādītājs. Mēs eh, stikls, cements, tērauds, eh, ķīmiskie līdzekļi, eh, papīrs, celuloze. Tātad pamata procesi, kas ir ražošanas procesi, kas ir energointensīvi. Un šis ir jaunas debats. Mēs parasti nodalam it kā šo energointensīvos procesus, bet eh, šādi, manuprāt, ir vieglāk saprast. Paskaroties uz šiem jautājumiem, šie ir tie svarīgākie. Bet cits nozars ir vēl svarīgāks, protams, bet pārējai rūpniecības daļai 98% energo izmaksas veido 1,6%. Viņiem tas nav strateģisks komponents Protams, ka mums jārūpēs par energoapgādes drošību un jāpalīdz nu, e, rūpniecībai uzlabot energoefektivitāti. Kā mēs to varam darīt? Sagatavoties šodien centos aktualizēt sarakstus par energoresursu cenām. Centos salikt naftas, gāzes, ogļu un CO2 cenas šeit grafikā. Un šausminoši varētu teikt, cik dramatiski naftas un gāzes cenas ir kritušās mazinoties globālajiem pieprasījumam, dažkārt saistīta ar energo efektivitāti, cerēt ar citiem procesiem, gāzi vienmēr ar naftas eh, cenu bija saistīts, tāpēc arī abas ir krituši. Tas parāda arī, ka mums ir līdzīga situācija kā ASV. Gāzes cenas bija divas, trīs reizes augstāk nekā ASV, bet nu mēs esam aptuveni vienā uh, līmenī gandrīz, nu, varētu teikt, tikai divreiz vairāk nekā viņiem. Tātad šī komponente par energoresursu cenām, nu šobrīd esam tuvojušies ASV šajā cenu līmenī. Ogļu cenas kritušās, jo mums ir uh, liekās jaudas un CO2 cenas mēs ielikām šai pašā uh, grafikā, attiecinot tos uz oglēm, jūs redzat, ka arī šīs cenas ļoti zemas. Mēs tikko dzirdējām diskusiju par politikas izmaksām. Skatoties uz materiālu sektoriem, tur tās praktiski nepastāv, jo mums ir ļoti spēcīgi noteikumi attiecībā uz izņēmumiem. Paskaroties uz e, elektrības cenām dažādās e, Eiropas Savienības valstīs, un ar zaļo ir ASV austrumkrasta cenas. Jūs redzat, ka Tā svārstīgums arī ir skaidri redzams. Lai rūpniecība tiktu galā ar šo svārstīgumu, mums ir jāveicina uh, hedžinga izmantošana. Jo reģionālais svārstīgums, ar kuru viena nozara saskatās eh, vienu gadu un cita nākamā, tad ir nepieciešami atsaucas punkti. Un tā tad izmantot eh, izsoles vai reāla laika tirzniecību, nu tas ir jautājums, kas jāizlem. Otrakārt, šai, šeit paskaroties eh, uz variācijām cenām, mēs redzam, ka lieku jaudu dēļ, nu, mēs paredzam, ka tās ir vairāk ietekmēs nākotnē cenas. Un energointensīvām nozarēm tas ir ļoti aktuāli. Viņi var pārnest ražošanu uz tiem periodiem, kad ir zemākas energocenas un tādējādi samazināt uh, vidējo cenu. Protams, ka jānodrošina ražošanas kvalitāte un citi elementi, tur jābūt inovatīviem, jāvirs uz priekšu, bet tas ir viens no elementiem, kas ļaus uzlabot Eiropas eh, konkurētspēju šajā jomā. Atjaunojamie energoresursi. Šeit jūs eh, zilā krāsā redzat to, cik daudz naudu mēs tērējam importējot fosīlos kurināmos. Sarkanie ir mūsu fosīlie kurināmie un pelēkie oglekļa emisijas. Ja mēs pieņemām, ka oglekļa cena 30 eiro, kā Kanietis kungs norādīja, šeit runa par 500 miljārdiem eiro gadā un tas krītas arī krītoties eh, energoresursu cenām Mēs aprēķinājām, cik maksātu šādu patēriņa apmaksu no divas trešdaļas vēja enerģijas un viena trešdaļa saules enerģijas. Un tālāk eh, analizējam, kāda būtu izmaksas, eh, piemērojot amortizāciju uz 20 gadiem. Un tad būtu tāda milzīgs svārstīgums paskarot uz šo salīdzinājumu šodien, mēs redzam, ka mēs esam aptuveni tajā pat līmenī, vienādā līmenī. Un tas parāda, ka energoapgādes un klimata politikas dēļ un arī nodarbinātības dēļ esmu optimistisks. Mēs redzam, ka, ka mēs varētu izmantot eh, šobrīd tērēto naudu, ieguld, kas tiek ieguldīta nestabilos reģionos fosīlo kurināmo importam, lai veicinātu uh, Um, atjaunamos energoresursus. Protams, ka šis aprēķins tika veikta uz pieņēmumiem, ka svērtā kapitāla izmaksas ir 5%. Tad, kad Eiropas eh, investoriem 14. gadā vēja enerģijas projektos tika prasīta, kāda ir svērtā procents, Vācijā bija 4, 4,5%, citās Eiropas valstīs 8, 9%, Grieķijā 12%, bet Zviedrijā arī bija 8% kas tad ir tie uh, virzītāji spēki un ko tas nozīmē. Atgriežoties pie iepriekšējā attēla, ja mums nav 5% vidējās vērtās uh, cenas, bet 4%, tad vēl vairāk var uh, mazināt izmaksas, kas saistīts uz pārēju uz dekarbonizāciju. Bet no otras puses, ja mēs pārējām uz citiem mehānismiem, kad tas rada politikas risku un neļauj uh, dalībniekiem parakstīt ilgtermiņu uh, kontraktus tādējādi ar hedžingu norobežojoties no ilgtermiņa riskiem, līdzīgi kā Zviedrijā, uh, tad attiecīgi šis procents pieaugums 10-12%, un tad dekarbonizācija ar atjaunojumiem energoresursiem kļūst daudz dārgāka. Tātad, ko tas nozīmē Eiropas politikai? Mums ir jāsadarbojas Eiropas līmenī, lai palīdzētu tām valstīm, kuram ir eh, vienmēr bijušas augstākas eh, kapitāla izmaksas, mazinot šīs kapitāla izmaksas. To var darīt ar projektiem, ar EIB līdzdalību, īstenojot eh, tās iespējas, kas investīcijām ir šajās valstīs. Mums ir jākoncentrējās uz tādas politikas izstrādi, lai radītu labas, e, labu vidi investīcijām. Tādējādi nodrošinot ilgtermiņu stabilitāti. Dažās jomās tās ir diskreditētas, jo esam pagātnē izmantojuši, lai maksātu par atjaunojumiem energoresursiem, ka tie bija ļoti dārgi. Šobrīd tie ir lēti, un mums ir jānodala šo eh, mugursomu, it kā kuru nesam līdzi, un tās eh, resursiem, kuri jāpērk, lai tiktu uz priekšu. Mums ir nepieciešams samazināt eh, šīs izmaksas. Un treškārt, esam apsvēruši atjaunamās energoresursus, runājot par to, ka tie ir tik dārgi, ka ir nepieciešams atbalsts. Bet jūs redzējat, kāds ir svārstīgums fosīlējiem kurināmiem. Un tas varētu kalpot kā mūsu apdrošināšana pret uh, augstajām fosilo kurināmo cenām, kas noteikti atgriezīsies. Fosilo kurināmo cenas paliks zemas vēl gadu vai divus, tad stabilizēsies un tad uh, eh, laiks uz augšu. Tāpēc mums nepieciešams ir apdrošināties Un jebkurš, kurš iegūst e, labumu no atjaunojuma energoresursu schēmas, šobrīd palīdzēs e, norobežot riskus ar e, hedžingu no tā, ka tā energoresursu cenas varētu strauji pieaugt nākotnē. Un visbeidzot, paskatoties to, ko mēs varam darīt, lai varētu palielināt energoefektivitāti Eiropā. Šeit mums atkal ir jānodala rūpniecības jomas, kur energo uh, resursu cenas veido 1,6% Uh, no kopējām izmaksām, un tur vadība parasti koncentrējas uz citiem aspektiem. Tāpēc mums ir nepieciešams energo vadības sistēmas, lai varētu īstenot uh, tās iespējas, kas mums ir, un uh, tāpēc mums nepieciešams arī Eiropā virzīties uz priekšu. Un skatoties uz materiālu sektoriem, kur energo izmaksas veido lielāku proporciju, tur ir īpaša situācija Mēs esam pārgājuši uz benchmarku sistēmu ETS ietvaros, jo ar šiem benchmarkiem salīdzinošā uh, analīzi mēs varam paredzēt īpašu regulējumu tam. Tikai konkrētu pasākumu veikšana un tikai, lai uzlabotu efektivitāti. Tas, ko mēs redzam šobrīd, ir tas, ka vērtības e, ķēdē šajos procesos ir iekļaut uzlabojumu, un tur mums jāstrādā, lai uzlabotu pēc Parīzes konferences e, instrumentus, lai veidotu lielāku iniciatīvu attiecībā uz ETS. Un noslēgumā, lai virzītu uz priekšu jaunās e, tehnoloģijas, ETS nav labi pareizais instruments Mums ir nepieciešams visā Eiropā atbalstīt jaunās tehnoloģijas, lai notiktu investīcijas, būtu modernizācijas atbalsta fondi, jāsadarbojas ar valdības stratēģiju un, un nozarei, jo tas ir svarīgākais eh, elements rūpniecības eh, stratēģijā, modernizācijas stratēģijā. Tātad nodalīšanā no materiālā sektora un citiem, eh, nu, citiem sektoriem rūpniecībā energoresursu cenu attīstībā mums ir jāizmanto šī iespēja, to nedrīkst palaist galām. Mums ir jāpalīdz rūpniecībai ar uh, hedžingu pret uh, svārstīgumu. Tāpat mums ir jānodrošina to, ka mēs varam pāriet uz atjaunamiem energoresursiem ar zemām kapitāla izmaksām un jāizmanto uh, efektivitāte ar speciālām programmām Ehm, priekš intensīviem sektoriem. Paldies! Thank you for. Paldies! Paldies par jūsu prezentāciju un runu ļoti skaidri. Jūs esat atbildīgs par izmaksām un jūs ļoti precīzi varat visu aprēķināt. Jūs arī ciparus ļoti labi pazīstat. 1, 2, 3, 4, 5. Viss ir skaidri un strukturēti. Esmu visu pierakstījis. Bet tagad es at atklāšu eh, jautājumu un atbilžu sesiju. Un kā pirmais Pipera kungs, lūdzu, no Tautas partijas grupas. You, eh, you, maybe... Priekšsēdētājs, eh, lūgums divas minūtes jautājumiem. Tas attiecās uz mums visiem, jo mums ir ļoti ierobežots laiks. Paturiet prātā šīs divas minūtes. Jā, liels paldies par šo ļoti izsmeļošo detalizēto prezentāciju par cenām enerģijas jomā. Es nezinu, varbūt man garām nedaudz ir paslīdējusi realitāte, un tāpēc es gribētu prasīt, eh, jautāt Noifaperu kungam, ja mums ir MVU rūpnieciskie patērētāji, rūpnieciskie patērētāji, privātie patērētāji elektroenerģijai. Vai tad es vairs nevaru ticēt statistikai, jo manuprāt, man liekas, ka mēs Eiropā esam pašā smailē, bet jūs atspoguļojāt tikko, ka tas nemaz tik traki nav un ka cenas globālajā salīdzinājumā nemaz nav tik nekonkurētspējīgas. Un otrs jautājums Jūs slavējāt energoefektivitāti kā vienu no pasākumiem, kā mazināt atkarību no enerģijas piegādēm, jā. Tomēr tā pašā elpas vilcienā jūs arī sacījāt, cik svarīgi ir attīstīt atjaunojumās elektroenerģijas. Ja mums uh, ir jāietaupa ik gadu 1,5% no elektroenerģijas, tas attiec arī uz uh, atjaunojumajām enerģijām. Uh, Vai mēs ar šādu pieeju nekavējam optimālu atjaunojamo enerģiju nozares attīstību, jo jūs saucāt, ka eh, mums ir jāizmanto savas atrašanās vietas uh, rentablā veidā, bet tagad um, rādās, ka ir jātaupa arī atjaunojumā e, elektroenerģija. Jūs sacījāt, ka politikas izmaksas nav pārāk liels, bet es uh, saskatu, ka tieši politiskās izmaksas mums sarežģīja dzīvi. Uh, un uh, neefektivitātes dēļ šīs uh, cenas dzem debesīs. Es tiešām dzirdēju diezgan daudz pretrunu jūsu um, referātā lūdzu skaidrojumu. Mm, e, ko ir Danika? Paldies. Danika kungs, lūdzu, no SND. Liels paldies. Gribu teikt paldies komisāram Kaņete kungam. Un gribu uzdot viņam jautājumu izanalizēt eh, runātāju paziņojumus. Lopes kungs teica, ka nav problēma ar konkurēt spēju, ja mēs runājam par enerģijas cenām. Bet mēs redzam, ka ASV šīs cenas un izmaksas ir eh, divreiz zemākas salīdzinot ar Eiropu 2015. gadā. Bez tām, manuprāt, nav noderīgi prezentēt situāciju, kas neietekmē realitāti. Jo rezultātā tas vienkārši e, dod papildu instrumentus to rokās, kas vēlas nogalināt mūsu rūpniecību. Vienīgais elements ir tas, ka tiek skārti atjaunojumie resursi. Bet atkal šeit mēs nosakam griestus energosektāram. Un e, ja enerģijas cenas tiek kropļotas, tad acīm redzot atjaunojumā enerģija nonāk ļoti grūtā situācijā. Tad kā mēs varam sasniegt 30% mērķi, ja mēs pat nerunājam par cenām attiecībā uz tiem, kuriem ir jāstrādā sistēmas, ar sistēmas uzturēšanu? Vai tiešām jūs domājat, ka mēs panāksim 100% atjaunīgos resursus, tie ir mēli. Pat ja mēs gribam iet pār 30%, jau tad mums ir nepieciešami īpaši nosacījumi. Mēs nevaram sasniegt ražošanas līmeni tik lielu, kas atbilst patēriņam, bet ja nepūš vējš, tad nav arī saules. Kādam taču ir jāražo eh, šīta enerģija? Atjaunojamie energoresursi, nu, viņiem ir sava uh, eh, fast track sistēma, bet reizē mums ir jāizslēdz šie te klasiskie avoti, ja mēs gribam pievērsties tikai atjaunojumiem resursiem. Jāņem vērā ir visi šie elementi. Priekšstādātājs pārtrauc runātāju. Liels paldies, tālāk vārds Henkelkungam. Man ir jautājums pirmajam runātājam. Viņš teica, ka atjaunojamie resursi neietekmē energointensīvās nozares konkurētspēju. Tas, protams, ir patiesi, jo kāds jau par to maksā. Un jautājums, kurš par to maksā? Manā valstī šķiet, ka energoefektīvajām nozarēm lielākā daļa MVU zaudē savu konkurētspēju. Un arī mājasaimniecības manā valstī sniedz savu pienesumu šeit, jo cenas uh, mā, energoresursiem mājasaimniecībā Vācijā ir otrs augstākās Eiropā. Tāpēc jautājums, kurš maksā par to, ka energointensīvās nozares Eiropā vai Vācijā necieš no atjaunīgo resursu izmaksām. Paldies! Tālāk Punsa kundze no ALDE grupas, kas ir jauna mūsu itra komitejā. Eh, paldies! Un man ir jautājums komisāram Kaņete kungam. Mēs runājam par atjaunojumu resursu izmaksām, bet mēs nerunājam par to, kā samazināt eh, cenu ietekmu uz tirgu un vai komisija ir aprēķinājusi šo attiecībā uz industriālajiem patērētājiem, tad jautājumā par eh, atjaunojumu resursiem. Turnes kungs no zaļajiem. Paldies! viens slaids man ir, ko gribu parādīt. E, šodien ir publiskots e, pētījums par energointensīvām e, nozaru izmaksām Vācijā. Un jūs šeit redzat, ka vairumtirdzniecības nozare Vācijā iegūst. Tālāk jūs redzat arī nodokļu kolonna, kas ir ļoti neliela. Zaļā kolonna vidū ir kompensācija par netiešajo ietekmi no ETS uz tirgu, to kompensē no izsoļu ienākumiem. Tālāk violetais ir atkal nodokļi, kas ļoti zēmi energointensīvajai nozare. Zilā uh, ailīte ir nozarei var būt 80% atlaide. Un mēs redzam, ka Vācijā energointensīvās nozars atkarībā no tirgus situācijas, vairuma tirgus situācijas, uh, maksā ļoti nelielu daļu no cenām. Un tāpēc mums jautājums Lopesa kungam. Atjaunojamie resursi samazina šīs cenas, vai tā ir situācija līdzīga arī Spānijā? Un Norfovs kungam man tāds jautājums. Vai rezultāts no Eko institūta, vai tas ir ticams? Jūsu skatījums, ko varam darīt energoefektīvai nozarei attiecībā uz hedžingu, jeb cenu fiksēšanu, vai tās ir biržas, vai ir kaut kāds produkts, vai kaut kāds, kas var izstrādāt produktu, produktu šeit, kas būtu noderīgs. Nika kungs no Rumānijas arī runājas par to, un tas, ko es aizstāvu, fonds, kas ir saistīts ar Junkara investīciju fondu, un kas var samazināt kapitāla izmaksas Dienvidē Eiropā. Jo man liekas dīvaini, ka, ja, piemēram, jūs iegūdat vēja enerģijā Vācijā jūs maksājat vienu summu, bet 15%, eh, eh, bet, piemēram, Rumānijā 8,9%. Vai tas ir pieņemama Eiropā? Priekšsēdētājs eh, Helmer kungs no FDD. Paldies! Protams, es gribētu, lai britu tērauda darbinieki arī šeit būtu un arī dzirdētu šīs te prezentācijas, runājot gan par augstamajiem cenām, gan iespējamo atlaišanām. Uh, ļoti sarežģītas saiknes starp subsīdijām um, un mērķiem. Cenu noteikšanu saprast ir ļoti grūti. Un tās cenas, ko jūs uzrādat atjaunojumiem resursiem, tas vai tās ir tieši saistīts ar vēja enerģijas ražošanu, vai jūs arī kapacitātes maksājumus, tīkla maiņu, visas šīs te apjomīgās izmaksas arī esat iekļāvuši. Uh, Jo patiesībā tas, ko mēs darām, ir mēs mēram rīcību politikas, cik tās ir izmaksas efektīvas un aizstājam tās ar ļoti dārgiem uh, atjaunojumiem resursiem. Šeit mēs runājam par energointensīvo energo, energo uh, biznesu, bet mums vajadzētu aiziet pie viņiem, pie šiem cilvēkiem un parunāt ar viņiem, ko viņi dara. Viņi savus investīciju plānus virza ārpus Eiropas un plāno savu darbību ārpus Eiropas Savienības robežām. Tas ir tas, kas realitātē notiek. Un mums ir vajadzīga jauna programma, kas aizstātu ETS sistēmu, jo tā vienkārši šos operatorus vēl vairāk iedzen stūrī. Vai Eiropas Savienības politika politikas patiesais eh, mērķis ir nevis eh, samazināt emisijas, bet tās eksper, eksportēt uz vietām, kur ir mazāki vides, zemāk vides standārti. Un tā rezultātā mums ir politika, kas apdraud Eiropas ekonomiku, palielina emisijas, un vai tad tiešām tā ir vieda politika? Lielas paldies, Lopes Porneo kungs no GOE grupas kundze. diskusiju zālē bez mikrofona. Gracias, señor presidente. Bueno. Paldies, priekšsādātāji. Liels paldies par šo uzklausīšanu un diskusiju. Nenoliedzami enerģijas cēnas ir visa pamatā, un mēs varam runāt arī par konkurētspējas palielināšanu. Uh, kur ir zemas vidas izmaksas, zemas darba spēka izmaksas un tam līdzīgi. Eh, Startautiskie tirsniecības nolīgumi šeit ir ļoti svarīgi, protams. Es runātājiem gribu uzdot jautājumu attiecībā uz nozarēm tādas kā tērauda nozara. Kādā mērā energo, en, elektrības eh, cenas šeit varētu tikt regulēts tādā veidā, lai nepalielinātu izmaksas e, patērētājiem, pat ja tiek izmantot atjaunojami resursi. Elektrības cenas e, bieži vien ir daudz augstākas nekā vidējās cenas tirgu. Un tehnoloģiskās adaptācijas izmaksas pārnest uz patērētājiem, tā vietā, lai pieņemtu uh, politiku, kas eh, citādā veidā risinātu šo problēmu, vai tā ir problēma visā Eiropā vai tikai noteiktās valstīs, vai jums ir kāda informācija par labo praksi attiecībā uz elektrības cenu regulāciju, kur nozara industrija var būt dzīvotspējīga. Izmantojot tādas sistēmas, kas atbilst eh, patērētāju vajadzībām. Paldies! Pilārs kundze, nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, mēs šeit pamatā runājam par enerģijas izmaksām. Un to mēs apspriežam iekšējā energo tirgus attīstības kontekstā. Paturot to prātā, Nu, šis, protams, ir jautājums, no kur mēs nevaram izvairīties. To var skatīt no daudziem dažādiem skatu punktiem. Viens no tiem ir kompensācijas mehānismi. Ir dažādas formulas, kā prēķināt kompensācijas. Tas nozīmē, ka konkurētspējas nos, eh, konkurences noteikumi ir atšķirīgi Tāpēc jautājums, vai jūsuprāt ir nepieciešams vai nē virzīties harmonizācijas e, virzienā, nu, vai vismaz koordinācijas virzienā attiecībās kompensācijas mehānismiem. Vai tas ir vajadzīgs, vai tomēr tas nav tik svarīgi runājot par e, izmaksām? Paldies! Eriksonkungs. Lielas paldies! prezentācijas, manuprāt, bija ļoti interesantas. Un atvainojos par to, ka mums politiķiem, kas ir ievēlēti, sūdzēties par situāciju Eiropā un par cenām, kas uh, arvien pieaug, bet realitātē jau situācija nemaz tāda nav. Šīs te pārmaiņas nav salīdzināms ar to, kas notiek, un situāciju mainīt arī diezgan grūti. Kaņets kungam gribēja pajautāt, vai būtu labi, ja šie secinājumi liktu lielāku uzsvaru uz atjaunojumu resursiem, vēja enerģijām, sistēmām, kas nodrošinātu zemes kapitāla izmaksas vai būtu vērtīgi tikties ar tām valstīm, kurās šobrīd ir ļoti augstas elektrības izmaksas apvienotā karaliste, Polija, Spānija, un mēģināt panākt, lai šīs valstis saprast, ka ir stratēģijas izmaksu samazināšanai. Lielas paldies! Saka priekšstādētājs. Šķiet, ka visi runātāji ir izteikušies, un viens jautājums no manas puses Lopes kungam. Jūs uzsvērāt, ka radot izmaksas ir liela atšķirība starp gāzes izmaksām un elektrības izmaksām. Jautājums visam vienkāršs. Vai tas ir tāpēc, ka gāze ir primārais energoavots un elektrība ir enerģijas nesējs, un mēs varam ražot elektrību no dažādiem primārajiem uh, resursiem, piemēram, urāns, cietais kurināmais, atjaunojamie resursi. Vai tas ir galvenais iemesls, kāpēc ir šāda liela atšķirība izmaksu ziņā, runājot par gāzi un elektrību? Un komisārkungs, ja drīkst lūgt jums sniegt atbildes uz jautājumiem un savu skatījumu par šo jautājumu kopumā. Es zinu, ka jūs pēc divām minūtēm jau dosieties projām, bet, nu, komisārkungs, nu, mēģināsim atbildēt uz dažiem no šiem jautājumiem. Šeit mēs runājām par dažādām izmaksām attiecībā uz enerģiju Eiropas Savienības iekšienē, kas notiek ar atjaunojumiem resursiem, kas ir tie faktori, kas paaugstina vai pazemina konkurētspēju. Tad ir dažādi veidi, kā situāciju vērtēt, kā skatīt šīs te izmaksas Eiropas Savienības kontekstā. Mums ir jāatzīst, ka mums ir ļoti specifiska problēma. Mūsu enerģijas cenas ir lielākas, augstākas nekā mūsu konkurentiem tirgu. Protams, ir nozares, kas ir energo ietilpīgas. Viens no runātājiem runāja par materiāliem un definēja konkrētas nozares, kas ir energointensīvas. Bet kopumā Eiropas Savienībā, ja salīdzina, piemēram, kas notiek gāzes, ar gāzes cenām, 16. gada janvārī apvienotā karaliste MBP, viņa cena bija divreiz lielāka salīdzinot ar cenu ASV. Pirms trim gadiem runa bija par trīs līdz četrām reizēm. Tagad ir divas reizes. Bet divreiz dārgāk. Tā ir liela problēma. Problēma, kas jārisina. 12. gadā bija 3,5 Par gāzi ir runa. Tātad mums ir zemāka konkrēta spēja runāt par gāzes e, nozari. Bet elektrība. Pirms dažiem gadiem 2,5 5 līdz 3 reizes augstāka cena Eiropas Savienībā salīdzinot ar ASV 15. gada beigu daļā 1,7 reizes. Tātad šī atšķirība samazinās, bet viņa joprojām paliek. Tas nozīmē, ka mums ir jāmaina savs elektrības tirgus. Pilnīgi skaidrs. Lai mēs varētu konkurēt. Vai tas ir LNG, e, eh, sašķidrinātā gāze, dažādi piegādātāji un tam līdzīgi. Mums jāskatās, kā samazināt vēl vairāk šo te atšķirību. Tas bija ļoti specifisks jautājums. Kas ir noticis ar atjaunojumiem resursiem? Un kā tas skar rūpniecību? Skatoties to, kas notiek ar elektrību nu, rūpniecībā, nu, Eiropas Savienībā cena rūpnieciskiem patērētājiem kopš 2008. gada līdz 14. gadam ir pieaugusi par 11%. 11%. Tas bija 14. gadā. 15. gadā šis te pieaugums bija zemāks. Bet kas ir tie virzītāji spēki? Nodokļi un nodevas. 66%, tarifi 23% un energokomponente 4%. Nu, kaut kas no tā ir saistīts ar atjaunojumiem resursiem. Bet nav tā, ka atjaunojumie resursi ienāk sistēmā un ir pilnībā atbildīgi par cenu izmaiņām. Tā nav. Tur ir daudz citu elementu. Jo mūsu sistēma ir sarežģīta, kompleksa. Realitātē mums ir divreiz lielākas izmaksas salīdzinot ar konkurentiem. Un mums ir jā, jāatbrīvo tirgus noteikta daļa arī atjaunojamai enerģijai. Jo mūsu tirgus bija veidots balstoties uz cieto kurināmo un ļoti mazu skaitu uzņēmumu, bet tagad mums ir ļoti daudz uzņēmumu un ir ienākuši bildē arī atjaunojamie resursi. Aina ir pilnībā mainījusies. Mums ir nepieciešams tirgus, kas atbilst mūsu mērķiem. Un ETS sistēma un tērauda nozara, nu būsim nopietni. Problēmas tērauda nozara, nozarē nav tāpēc, ka pastāv ETS sistēma. Tur ir citi ir iemesli. At, tirgus situācijas attīstība Ķīnā, 300 tūkstoši tonnas, eh, un tur ir vēl ļoti daudz citi aspekti. Mums ir jāievēro arī PTO noteikumi. Un mums ir nepieciešams mums arī ETS sistēma, kas spēj darboties. Līdz šim nav bijuši nekāds oglekļa noplūdes eh, pamatoties uz ETS jo tie, tās nozeres, kas ir energointensīvas, tie, tiem ir brīvie piešķīrumi, un ir citas nozeres, kurā nav tik energointensīvas, un viņiem ir cits aizsardzības līmenis. Hmm. Galu galā mums būs nepieciešams arī nāk lejā ar jaunu ziņojumu, jo šeit ir ļoti laba, labas mācības, ko mēs varam gūt. Paldies! Paldies, komisāri, par to, ka bijāt kopā ar mums. Bija ārkārtīgi būtiski apspriest enerģijas eh, cenas energo komitejā. Un tiksimies pēc, eh, ar jums pēc eh, kāda laika atkal, vismaz vienu reizi dienā. Ask our, our book. Bet uh, tagad gribētu aicināt atbildēt uz jautājumiem mūsu aicinātos runātājus. Izlemiet paši demokrātiski, kurš sāks pirmais. Un tad, kad es saku demokrātiski, es varbūt tev jautāšu pirmajam atbildēt pārstāvim no Vācijas demokrātiski. Nu, es uh, mācos akceptēt šādu situāciju. Sākšu ar Piperkunga komentāriem. Man tika lūgts pastāstīt par enerģijas cenām un rūpniecības konkurētspēju, tāpēc es fokusējos uz energo ietilpīgo rūpniecību, kur enerģijas cenas ir ļoti būtiskas konkurētspējai. Citur, ja enerģijas izmaksas ir 1,6% no apgrozījuma, tad tā nav ļoti būtiska daļa, bet, protams, enerģijas cenas maziem uzņēmumiem ir tikpat svarīgas kā mājasaimniecībām. No Un, ja mēs paraugāmies, kādas izmaiņas ir notikušas valstīs um, mājasēmniecību tirgu 20. Uh, gadsimta 80. gados, tad uh, tās ir kritušās. Šobrīd uh, uh ir, viņi maksā par enerģiju tikai 2,5%. Cenas ir pieaugušas, bet uh, ir mehānismi, kas uh, to kompensē. Uh, Ir būtiski saprast, ka Spānijai, Vācijai un Itālijai un zināmā mērā arī Čehijai ir um, bijušas tendences, ka tiek uh, veikti milzīgi ieguldījumi fotovoltaikā. Mēs uh, investējām 40 uh, centi uz kilovatu, bet tagad ir 10 uh, centi uz kilovatu. Tieši tāpēc šajās valstīs, kā Spānijā un Vācijā, uh, Uh, šīs cenas ir lielākas, tāpēc, ka mēs uh, veicām investīcijas, kad uh, cenas bija augstākas. Mēs joprojām turpinām mācā, mācīties, bet tas, kas kļuva par politisku kļūdu šajās valstīs, beigās izrādījās par veiksmes stāstu. Un kāpēc ir šīs krītošās cenas? Tāpēc, ka tehnoloģijas cenas šobrīd ir krītošās Mikas kunga jautājums. Tiešām tas bija ļoti vienkāršots skatījums, un es arī uh, skaidri norādīja, ka tas ir bez energosistēmas izmaksām, jo tad, ja ir fosilā kurināmā sistēma, tad ir nepieciešams ģenerācijas jaudas un tam līdzīgi. Tāpat arī nepieciešams savas sistēmas atjaunojumiem resursiem, bet uh, jūsu bažas bija tādas, ka atjaunojumās enerģijas izmaksas ir ļoti dārgas. Tas ir mainījies. Un, ja mēs Uh, vēlamies sasniegt 15-16% uh, uh, atjaunojamo enerģiju īpatsvāru, ir nepieciešams paplašināt tīklu, ir jāintegrē Eiropas tīkli. Un tas nemaksā dārgi, bet uh, tomēr tas prasa daudz no politiķiem, lai likvidētu barjeras. Uh, izaicinājums būs pārējais no 70-80% atjaunojumā resursu līdz uh, 100%. Tur tad būs jādomā par rezerves eh, tehnoloģijām, izmantojot gāzi un tam līdzīgi. Es domāju, ka no sākuma ir jāsaprot, eh, kas notiks, kad mēs pāriesim uz 60-70%. Eh, Vēl kāds runātājs jautāja, ko tieši tas nozīmē. Mēs redzam, ka šobrīd Vācijā ir salīdzinoši laba likviditāte hedžinga līgumiem, tas ir lielākais uh, tirgus Eiropā. Uh, un tur piedalās arī privātie investori, un viņi uzņemas um, pamatrisku, jo elektroenerģijas cenas nav visur identiskas. Ir nepieciešami vidēji termiņu līgumi, lai varētu nodrošināt šo hedžēšanu arī mazākās valstīs. Un runājot par reālā laika tirgu, ir nepieciešams, lai mēs varētu izmantot uh, pilnā apjomā mm, energo transfers kapacitātes, ņemot vērā dienvidu valstu pieredzi, Spāniju, Itāliju, arī eh, Polijas integrāciju, tirgu, tad tur pieredze ir atšķirīga, jo šobrīd mums ir um, atšķirīga pieredze. Helmāra kungs, es tiešām ļoti interesējos par tērauda nozari Un es piekrītu tam, ka Eiropas um, pieprasījums pēc tērauda ir krities par 20%, tomēr jāatzīst, ka tas uh, neatjaunosies, jo ir samazinījušies ieguldījumi infrastruktūrā. Gal galā rūpniecība ir nonākusi pie secinājuma, ka zināmas rūpniecības uh, jaudas Eiropā ir jāslēdz. Tas bija smags lēmums un priecājos, ka man tajā nebija jāiesaistās Ejot uh, uz priekšu, mēs, protams, runājam par globāliem izaicinājumiem saistībā ar Ķīnas konkurenci. Mēs domājam arī, ko tas nozīmē ar oglekļa izm, im, emisiju pārvedzīšanu. Silvija Vēras kundze. Es domāju, ka tas, kā mēs Eiropā strukturējam izņēmumus, spēlēs ļoti būtisku lomu. Piemēram, ETS energo resursu cenas kompensācijas mehānisms bija tāds, ka mēs definējam kopīgus Eiropas salīdzinošos rādītājus. Mēs nevaram tos, mēs varam tos definēt, ka, teiksim, viena tona alumīnija, viena tona alumīnija, viena tona tērauda, viena tona tērauda. Tas ir vienkārši To mēs, es domāju, ka DG Competition eh, stratēģiska kļūda bija to attiecināt uz atjaunojumajām enerģijām. Tā bija politiskā dimensija, kas spēlēja savu lomu šajā kontekstā. Un galu galā tas noveda pie tā, ka šīs atkāpes eh, bija pat vēl eh, devīgākas, un Vācija mm, pat prasīja mazākus ierobežojumus. Un es nezinu, kā nākotnē vislabāk risināt šo problēmu, bet eh, jebkurā gadījumā mums ir jādomā par šīm jām. Lielas paldies! And now I would like to ask our... Un tagad es gribētu dot vārdu. globāliem uzņēmumam mm, atjaunojamo enerģiju jomā Lopesam Fetālskungam. kungam Es uzklausīju vairākus jautājumus. Pirmkārt, Istamītis kungs. Es neteicu, ka atjaunojumā enerģija neietekmē konkurētspēju. Vienkārši tas ir mazāk nekā citi faktori un ir tīpaši energo ietilpīgajai nozarei. Ja mēs to neņemam vērā analīzē, tad, manuprāt, šī lēmuma būtu nepareizi. Jā, jo energo. Uh, jo atjaunojumā enerģija te nespēlē tik lielu lomu. Tā mēs nevaram risināt uh, energo ietilpīgo nozaru problēmas, uzbrukot atjaunojamai enerģijai, jo zemākas uh, cenas tirgu, jo zemākas cenas energo ietilpīgajai nozarei Hinkelkungs. Es uzskatu, ka tāpat kā Noihopa kungs, ka es savā runā koncentrējos uz uh, energoresursu cēnu energoietilpīgajās nozarēs, jo tās ir visbūtiskākās Eiropas konkurētspējai. Un uh, tāpēc es pievērsos problēmas sāpīgākajai daļai, nevis uh, mazāk sāpīgajai. Cik daudz mēs maksājam par atjaunojumiem resursiem? Uh, Manuprāt, daudzās valstīs mēs nemaksājam neko tieši tāpēc, ka neto efekts uz makroekonomiskajiem rādītājiem kādā valstī, protams, parāda, ka ir jāmaksā atbalsts par mm, atjaunojumiem resursiem, jo tie dod labumu energotirgom, CO2 emisijām un ekonomikai, un jo lielāks Uh, īpatsvars uh, atjaunojumiem resursiem, jo lielāks uh, efekts. Un Spānijā mēs redzam, ka ir mazinājušās cenas, ir mazāk importa un neto efekts ir pozitīvs. Tomēr ir godīgi atzīt arī, cik daudz mēs par to maksājam. Manuprāt, varētu godīgi uzdot arī jautājumu, cik daudz ir jāmaksā par jaudām. Vai mums ir tik daudz jāmaksā, ja mēs nezinām, cik daudz jaudu mums ir nepieciešams? Un kas, kas, kas ar oglēm, kas ar reģionālajām izmaksām un subsīdijām, kas arī ir iekļauts daudzos enerģijas rēķinos ar sociālo politiku, un kāpēc tad mēs nedomājam? par to, cik godīgas ir šīs izmaksas. Manuprāt, maksāšana par uh, atjaunojumām enerģijām ir daudz godīgāka nekā par daudz ko citu, jo gal galā mēs cīnāmies pret klimata pārmaiņām, pret globālo sasilšanu, un mēs zinām, ka tas uh, mums var radīt būtiskas ekonomiskās problēmas, tāpēc ir jālūkojas uz konkurētspējas pusi, un nevajadzētu aizmirst arī citas uh, dzīves aspektus, jo tie ir būtiski Pilar del, eh, del Castillo kundze par koordināciju. Ja, vai es atbalstu koordinācijas mehānismu uzlabošanu? Problēma Eiropas tirgu ir tāda, ka pietrūkst eh, kopēja Eiropas tirgus. Mēs, eh, ja mēs būtu sākuši ar koordināciju, varbūt mēs nekad nebūtu nonākuši pie laba rezultāta, tāpēc, manuprāt, direktīva, kas risina atjaunojamās enerģijas jautājumus, ir vislabākais instruments, kur risināt to. Jādomā par Eiropas mehānismiem, tirgus integrāciju un pievērsīsimies tam. Un cerams, ka nonāksim līdz punktam, ka tiešām tas viss būs koordinēts un sasniegts. Tālāk par gāzi un elektrību. Gribēju norādīt, ka reizēm liela uzmanība tiek pievērsta elektroenerģijai un maza gāzai, kaut arī uh, Skaitļi rāda, ka Eiropas uh, rūpniecības konkurētspējai gāze ir svarīgāka šobrīd. Gāzes ir augstāk, gāzes cenas ir augstākas um, Eiropā nekā ASV, nekā elektrības cenas. Tāpēc, ka mēs vairāk uh, gāzes importējam nekā patērējam. Uh, mēs vairāk uh, patērējam, importējam. Uh, bet ir jāraugās arī uz uh, konkurences līmeni, uz uh, tirgus dalībnieku skaitu. Bet ņemot vērā visus šos aspektus, vissvarīgākais ir tas, ka Eiropai ir ārkārtīgi grūti atrast gāzes resursus īsā un vidējā termiņā. Un tomēr tas to pašu nevar teikt par elektrību. Mums ir savi resursi, mums ir vēja enerģija, ūdens uh, enerģija un te cenas krītas, un atšķirība ir tāda, ka mēs nevaram mainīt eh, to veidu, kādā tir, tirgus funkcionē. Mēs vienmēr būsim vairāk atkarīgi no trešajām valstīm gāzes cenās. Tas ietekmēs mūsu iekšējās cenas, bet uh, elektroenerģijas eh, tirgu, pievēršoties atjaunojumiem resursiem, mēs varam no tā izvairīties. Tāds ir mans galvenais vēstījums. Eh, ceru, ka jūs mani sapratāt. Paldies! Paldies jums abiem par ļoti jaukām runām un atbildēm mūsu pirmajā diskusijas daļā. Un atomenerģiju jūs pat eh, nepieminējāt. Tas bija ļoti zīmīgi. Neviens to nepieminēja. Tā ir pārāk dārga savu saucienu no zāles. Nu, es nezinu, vai tā ir ietekme. Es jūs informēju par visā, visu iespējamo ietekmi. Nu, tagad sāksim diskusijas otro gaļu, daļu. Aicinu šeit priekšā runātājs Degēsta kungu, Samandāja kungu un Tilmaņa kungu ieņemt vietas eh, šeit priekšā. Aicinu jūs nākt šeit zāles priekšā, jānomainās runātājiem, varbūt neliela pauze, bet uh, es gribu jūs informēt, Nē, nu tagad jau vairs nevienu ne par ko nav iespējams informēt. Viņam ir viens. It's too much. Yep. Yeah. Very good to see you. Mr. Buzer. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, mēs um, tikko esam sākuši uzklausīšanas otro daļu. Dārgie draugi, Pilāra. Uh, can I ask you to, to please, please. Uh, Vai es drīkstētu lūgt jūs uh, nedaudz klusāk. Arī kolēģi Nika lūdzu apsēdieties, nebeidziet prom, apsēdieties vienkārši. Ok, ok. Labi, dārgie draugi. Pabeidziet uh, savas diskusijas, jo pārtraukums ir īsts, bet uh, diskusija ir nozīmīga. Gribēju sveikt uh, šīs uzklausīšanas otrajā daļā. DG Energy ģenerāldirektors uh, Dominiks Ristori, paldies, ka esat atnākuši. Mēs ceram no jums dzirdēt uh, tādu kopsavilkuma runu šīs sanāksmes beigām. Un um, mēs uh, visi zinām, ka jūs visu laiku esat, uh, ka mēs visu laiku esam Eiropas komisijas gārdībā. Tādējādi jūtamies ļoti droši. droši. Vispirms došu vārdu pirmajam runātājam, Degēsta kungam, kurš pārstāv uzņēmumu BAF uh, Antverpene, proti Bēļģija, ķīmijas uzņēmums, jūs ļoti labi to zināt, un viņš ir arī Bēļģijas ķīmijas un uh, ķīmijas nozars un dzīvības industriju asociācijas priekšsādātājs un eh, Flandrijas darba devēju asociācijas priekšsādātājs, kā arī Beļģijas darba devēju asociācijas loceklis. Ir skaidrs, eh, ka mēs esam pievērsušies otrajai diskusijas daļai energo patērētāju vārds jums. is uiteraard, het is uiteraard voor mij ook een uh, groot voorrecht. Man uh, ir liels gods un priekšrocība šodien runāt uh, jūsu priekšā. Tas, ko jūs šeit redzat, ir liela ķīmijas uzņēmuma fotografija. Tas ir lielākais, otrs lielākais uh, BAF koncerna objekts, uh, kas atrodas Beļģijā, tātad Eiropā. Uh, Un, ja jūs iedomājaties šo uh, rūpnīcu, tad iedomājieties, cik daudz uh, vielu tur tiek ražots, uh, cik milzīgas ir vērtība radīšanas ķēdes. Un šajā vērtību mm, radīšanas ķēdē saistībā ar enerģiju svarīgas ir divas lietas - uzticamība un, protams, arī izmaksu konkurētspēja. Par izmaksu konkurētspēju solīt paskaidrošos sīkāk, bet svarīgi ir tas, lai jūs saprastu, ka ķīmijas rūpniecība ir nozare, kas eh, rāda milzīgu pievienoto vērtību. Mēs saņemam izēvielas, piemēram, eh, petroķīmijas eh, produktus un nonākam līdz pat izēvielām farmācijas industrijai. Un tas nozīmē, ka ir nepieciešams ieguldīt ļoti daudz enerģijas šajās vērtību ražošanas ķēdēs, un tieši tāpēc izmaksas konkrētai šeit ir tik būtiska. Jums priekšā ir Eurostat skaitļi, un tie ļoti skaidri parāda pieprasījumu. Es negribētu tik daudz runāt par patēriņu, bet eh, tieši par pieprasījumu Nu, šajā diagrammā jūs redzat, ka ķīmijas uh, rūpniecība sastāv tikai 11% no visa enerģijas pieprasījuma Eiropā, bet svarīgs ir kas cits. Proti tas, ka šie 11% ir jāsadala sīkāk. Tikai viena trešdaļa no šiem 11% saistās ar to, ko jūs šeit apzīmējat par enerģijas patēriņu, proti enerģijas nesēju sadedzināšanu. Ķīmijas um, industrija divas trešdaļas un šīs enerģijas patērē kā izēja materiālu, lai radītu vēl lielāku pievienoto vērtību daudzās nozarēs, kas ir ārkārtīgi būtiskas un kurām būtu jāsaglabā sava nozīme arī nākotnē. Ir veikti pētījumi, arī ģenerāla direktorāts ir pasūtījis pētījumu, vēloties saprast, kā 2050. gadā izskatīsies enerģijas uh, pieprasījums un kāds potenciāls uh, kāds ir iespējams potenciālais um, ietaupījums um, astoņos sektoros un četros sektoros, kurus mēs varam apzīmēt kā terciāros sektors. Un tas sakrīt arī ar mūsu secinājumiem, proti pieprasījums pēc enerģijas ķīmijas nozarē vēl tikai pieaugs. Kā tas tā? Damas un kungi, tas ir saistīts ar to, ka šī nozare par 95% rāda izaimateriāls citām rūpniecības nozarēm. Piemēram, ja mēs vēlamies spēcīgu autoražošanu, ja vēlamies nākotnē ražot mikroprocesorus, vēlamies attīstīt vēja enerģiju, tad ir nepieciešamas šīs ķīmiskās izēvielas un citiem vārdiem runājot ir tikai loģiski, ka šeit pieprasījums eh, vēl augs, jo tas balstās uz izaugsmas prognozēm kopumā, un man šķiet, ka izaugsme pēc būtības ir tas, ko mēs šeit Eiropā vēlamies. Protams, var runāt par pieprasījumu pēc enerģijas, tomēr uzņēmumam ir svarīgi, lai tas uh, varētu teikt, ka ir energoietilpīgs uzņēmums, tomēr tas ir paveicis savus mājas darbus, lai uzlabotu energoefektivitāti. Minēšu arī dažas piemērus. Nu, te jūs redzat, kā koncents BASF ir ko, ko koncents BASF ir paveicis energoefektivitātes jomā. Uh, Visā pasaulē mums ir aptuveni 27 uh, eh, gāzes turbīnas, tā sauktās, tā eh, sauktās koģenerācijas stacijas, un tur mēs nerunājam par eh, pamatražošanu, bet gan par siltuma ražošanu, jo ķīmijas industrijā ir nepieciešama arī tā. Turklāt šis, šīs gāzes turbīnas darbojas tā, ka tās ražo vienlaikus gan elektrību, gan siltumu. 70% no elektrības, kas mums ir nepieciešama, tiek iegūta šāda veida koģenerācijas stacijā. Tās ir ļoti efektīvas. Izēviela šīm koģenerācijas stacijām ir dabas gāze. Un, kā jau tika norādīts, dabas gāzes cenas šajā kontekstā ir ārkārtīgi būtiskas jo tās vēlāk atspoguļojas mūsu nozarē. Un te es varētu parādīt eh, piemēru ar vienu no šādām stacijām, kas atrodas eh, Lūdvigshaufenē. Varbūt to nav pārāk viegli izlasīt, bet es pieminēšu pāris lietas. energo izaivielas, eh, proti dabasgāze mums ir ārkārtīgi būtiskas, lai mēs varētu radīt uh, tālāk šīs ķīmiskās vielas, kas kļūst par izēju materiālu citām vērtīgām lietām, produktiem, kas mums ir nepieciešami ikdienā, produktiem, kas mums palīdz risināt izaicinājumus, piemēram, arī amonieks. Antverpenē mums ir šāda iekārta. 80% amonieka ražošanas izmaksu sastāv no dabas gāzes izmaksām. Šeit uh, Nīderlandē, piemēram, pastāv mm, atšķirības 5 megavati viena iekārta Antverpenē. Tas mums rāda 30 miljonus uh, eiro lielu konkurences uh, trūkumu saistībā ar citiem un mūsu koģenerācijas stacijās mēs, protams, izmantojam kā izēvielu dabas gāzi. Un papildus šajā procesā, piemēram, rodas arī tvaiks, bet uh, zilajā bultiņā jūs redzat, ka tas uh, nodrošina lielāko daļu mums nepieciešamā siltuma, un tādējādi šis process ir perfekti integrēts. Mēs eh, to saucam par augstas integrācijas pakāpes procesu. Tas ir tāds tirgus, par kuru Eiropā mēs sapņojam un ceram, ka situācija enerģijas tirgu Eiropā kādu dienu būs tieši šāda. Un šī enerģijas sistēma mums ir palīdzējusi nokārtot savus mājas darbus un palīdz arī ietaupīt uh, um, aptuveni vienu miljonu fosīlo resursu gadā. Tas nozīmē, ka mēs esam paveikuši savus mājas darbus, uh, gūstam ievērams ietaupojums, uh, veicot energoefektivitātes pasākumus, bet pētījumā, kur pasūtīja ģenerāla direktorāts, tika norādīts, ka tam visam ir arī zināms robežas. Protams, mums ir jāiepērk enerģija arī tirgu. Un te mēs pāriesim pie nākamā punkta, kas ir ārkārtīgi būtisks. Vai tas ir šis slaids? Ja? Nu, te mēs runājam par uh, šādu lietu. Daudz tika runāts par tirgus cenām, bet uh, pastāv atšķirības starp tirgus cenu un izmaksām mums ir svarīgas kopējās izmaksas, ne tikai tirgus cena. Jo negribētos nevienam iebilst, tomēr tirgus cena patiešām Eiropas centienu dēļ un tādēļ, ka ir veikti pirmie liberalizācijas soļi, tirgus cena ir kritusies. Mēs, protams, neesam panākuši harmonizāciju, tomēr redzam, ka pastāv atšķirības starp Nīderlandi, Vāciju un Bēļģiju vairāku iemeslu dēļ, tāpēc, ka enerģijas um, kopējais tirgus vēl nav pabeigts. Šāds uh, kopīgs tirgus būtu tirgus, kur enerģija plūst no vienas valsts uz otru bez jebkādām barjerām, tomēr tik tālu vēl mēs neesam, pietrūkst savienojumu. Jā, tirgus cena krīt. Dāmas un kungi, tās ir izmaksas. Jūs redzat, ka tīkla izmaksas pieaug, pieaug nodevas un nodokļi, un tie pieaug tādā mērā, ka krītošo tirgus cēnu ietekme tiek vairāk nekā izlīdzināta. Citiem vārdiem mēs varētu teikt, ka tirgus cena varbūt krītas, tomēr uzņēmumiem tas nav būtiski. Uzņēmumam ir svarīgs eh, tas, kas ir rakstīts rēķinā. Un tad ir jāņem vērā vēl arī šie aspekti. Emisija tirzniecības schēma, pār kuru mums ir jāsaglabā kontrola, protams, Mēs uh, turpināsim sekot saviem mērķiem, un BASF ir izvirzījuši ļoti ambiciozus mērķus. 2020. Gada, līdz 2020. gadam mēs vēlamies samazināt emisijas par 40%, bet ja mēs runājam par enerģijas situāciju, jāņem vērā, ka BASF ir 1,8 miljardu eiro liels budžets uh, pētījumiem, un viena trešdaļa no tam ir atvēlēta pētījumiem, kas ir saistīti ar ar enerģiju. Tas būtu varbūt eh, enerģijas uzkrāšanas eh, sistēmas un tam līdzīgi. Un daudz uh, vairāk tas viss ir saistīts ar enerģiju nekā ar pārvaldību. Lielas paldies par šo ļoti skaidro nostāju par enerģijas cenām, enerģijas izmaksām un jautājumiem, kā jūs rakstījāt vienā no saviem slaidiem. Bet tagad es gribētu dot vārdu nākamajam runātājam Sanilam Samadāram, kurš ir izglītots ķīmijas inženieri, inženierijā Punģabas uh, universitātē Indijā. Viņš ir um, mācījies arī Londonas biznesa skolā un 2003. gadā ir mm, pievienojies Mittal grupai Metal stāv Galatal Rumānijā un beidzot Metal Europe, kas darbojas asel, kā Aselor Metal Husenštatā, Poland un tam līdzīgi. Tātad mēs pārējām no ķīmijas rūpniecības tārāda rūpniecību acīm. Thank you, uh, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Director General. Paldies, priekšsarētāji godātie kolēģi, kolēģi, deputāti. Man tik tiešām ir tā privilēģija padalīties tērauda rūpniecības viedoklī attiecībā uz energo izmaksām. Un šobrīd runāšu tērauda ražotāju vārdā centrālā un austrum Eiropā, kuras es pārstāvu. Sākšu ar būtisku stratēģiju, eh, es atvainu, būtisku statistiku. Uh, Es atvainojos par pieblīvēto slaidu, bet faktus, jūs, ko es redzu šajā slaidā, es tad nosaukšu vissvarīgākais rūpniecībai ir par to, ka tiek nodarbināti 330 tūkstoši iedzīvotāji visā Eiropā. Un mēs uh, CO2 izmešu mazināšanu par 25% kopš 1990. gada, un šādi pasākumi joprojām ir ļoti svarīgi. Šo nozara arī mēs labprāt piedalāmies cīņā pret klimatu pārmaiņām. Šobrīd aktuālākais ir e, problēma saistībā ar nodarbinātības mazināšanu, 20% līdz 2007. gadu 28% kritums e, pieprasījumā pēc tērauda Diemžēl eh, importi šobrīd eh, gūst visu labumu no mērenās atvesļošanās, ko mēs redzam Eiropas Savienībā. Un, diemžēl, ciešam arī no negodīgas tirdzniecības prakses no trešām valstīm. Eh, kopējā ietekme tērauda rūpniecībai ir ļoti liela tas izriet no lielās uh, ietekmes, kas ir šajā nozarē ekonomikā viens eiro liels pieprasījums nāk kopā ar cita veida pieprasījumu 3,1 eiro, kamēr vidējais ir tikai 1,76. Dzīvotspējīgs tērauda sektors palīdzēs eh, atkopties un atvesļoties arī pārējām eh, rūpniecības nozarēm. Vēlos koncentrēties uz pirmo atbalsta veidu, ko prasa tērauda rūpniecība. Pirmkārt, tātad runāja par energoizmaksām. Mēs eh, redzam, ka um, ehm, ASV un jaunatīstības eh, valstis palielina savus eksportus tirgus, eh, eksporta tirgus daļu. Un Eiropas Savienība samazina. Tas rada bažas Tas, šī tendence ir jāmaina reindustrializējot Eiropu. Šajā slaidā jūs redzat divus grafikus un redzat, ka energo Uh, izmaksas tērauda uzņēmumiem jau šobrīd veido lielu daļu no izmaksām ražošanai. Un, lai mēs varētu būt globālā ziņā konkurētspējīgi, tad mums ir šīs izmaksas proporcija jāmaina. Priekšsētā mums ir trīs problēmas galvenās, kas ir jāatrisina. Papildus uh, izmaksas nodevu saistību ar energoresursiem Eiropas Savienībā, kā panāktu globālā ziņā vienādas spēles noteikums līdzinot ar konkurentiem, kā atļa, eh, atļaut energo tirgus integrāciju un treškārt ETS ieguvumi ir diezgan apšaubāmi un tam es pievērsīšos detalizētāk arī tālāk. Un nākamajā slaidā vēlos izskaidrot mūsu bažas. Tas ir līdzīgi tam, ko tikko dzirdējāt no kolēģa. Augstām, ar augstām energo resursu cenām, papildinot tās ar nodokļiem un citām piemaksām un dažādām schēmām, dažādās dalībvalstīs rādā nevienlīdzīgs noteikums, kas tikai papildina problēmu klāstu, kur saskarās rūpniecība kā mēs varam panākt globāli vienādu spējas spēles noteikumus. Mums ir nepieciešama divu veidu rīcības eh, atbilstošas, eh, atbilstoši izņēmumi attiecībā uz elektrības cenām un attiecībā uz nodokļiem un nodevām ir jāvienādo cenu struktūra, kas eh, dalību valstīs, kas radīs vienādas spēles noteikums. Mums vajadzētu šādu konverģenci. Trešā lieta ko es pieminēju, ir jāļauj energotirgumu integrēties. Mēs jau zinām, ka ir jāuzlabo atjaunamo energoresursu proporcija energobilancē. Ir e, jābūt arī taisnīgam atalgojumam. Otrs bažu iemesls ir ETS pašreizējā formātā un visdrīzīgā ietekmē uz uh, tērauda rūpniecību. Lai sasniegtu ETS mērķis, komisija plāno 57% e, no kvotām uh, izsolīt, rezervēt izsolēju. Tas daudzās valstīs ir uh, radījis negatīvu ietekmi. Brīvo kvotu pieejamība ir samazinājusies, un tas rada problēmas daudzos sektoros. Sekas ir tādas, ka liela daļa no tērauda rūpniecības ražošanas vērtību ķēdes ir jāslēdz, lai varētu šos mērķus izpildīt. Austrum Eiropas tērauda rūpniecības būs smagāks kartus, jo viņas vis tālāk atrodas no šo slēdzošo rādītāju vidējā punkta. Kāda būs ietekme, ko ETS atstās uz um, tērauda rūpniecību? Šeit mēs redzam, kādas ir prognozētās iespējas. Pirmkārt, bezmaksas kvotu trūkums par 48%. 76% netiešo izmaksu netieks kompensētas. Tas radīs 34 eh, miljārdu lielas kopējās izmaksas laika posmā no 2021. līdz 2030. gadam, kas nozīmē 28 eiro uz vienu tonu jēlā tērauda kopējām izmaksām 2030. gadā. Tādas ir prognozes, ko sagatavojas ar mūsu nozaru. Kāpēc mēs sakam, ka ETS plāns šobrīd e, nepalīdz izpildīt klimata iniciatīvu mērķus? Fosilē kurināmie vairs nenoteiks e, mūsuprāt cenu e, elektroenerģijas tirgū. Ris, viens risinājums visiem ir bīstams, jo tas vai nu. No Eh, radīs eh, milzīgs neplānots ieguvumus eh, dažiem sektoriem, bet citiem zaudējums. Viss, svar, viss labākie plāni pat vienmēr ir ar trūkumiem, un arī šeit nav iniciatīvas un stimuli ieguldīt atjaunojumos energoresursos. Mūsuprāt, pašreizējās ETS sarunas var neatrisināt lielo trūkumu 57% rezervētos izsoļu apjoms eh, ir strauji jāsamazina, jāsāk ar, pieņemsim, 49%, kas atbilstu vairāk eh, dekarbonizētam eh, elektroenerģijas sektoram. Ir pilnībā jā, no nulles jāsāk skaitīt salīdzinošie rādītāji ETS periodiem, jābalstās tikai uz pierādījumiem. Lielam riskam pakļautiem sektoriem ir jāsaņem 100% bezmaksas kvotas atbilstoši slēdzošiem rādītājiem. Būtiskās bažas mums ir saistīts ar to, ka pat ja viss notiks tā, kā mēs plānojam, nu, tad daudzas rūpnīcas, kas sākuma punktā būs tālu no vidējiem rādītājiem, būs spiesas slēgt savu darbību. Noslēgumā kā kopsavilkums priekšsētākums. ETS pēc 2020. gada uh, plāns ir ar uh, risku, uh, kā nodarbinātība un darbvietas tātad aizies no Eiropas un būsim spiesti importēt oglekli. Un neradīsies vienāds spēles noteikumu. Pirmkārt, ir kumulatīva energoizmaksas nepieciešams un ir jāpielāgo ETS, balstoties uz dialogu ar rūpniecību, lai izvairītos no oglekļa aizplūdes pēc 2020. gada. Tikai izteikts komentārs, ka oglekļa aizplūde šobrīd eh, nav bažas, bet mēs, eh, nerad bažas, bet mēs eh, paužam bažas, ka tas tā varētu kļūt par problēmu pēc 2020. gada. Ir jāsasniedz 5 galvenie mērķi jāsaglabā nodarbinātība, atcerieties 350 tūkstoši darba vietas. Otrkārt, saglabāt eh, piegādes ķēdes eh, spēcīgos elementus, atcerieties 1 eiro pieprasījums eh, pēc tērauda rada 3,1 eiro piegādes ķēdēs Tālāk ir nepieciešama veikt investīcijas biznesā, lai veicinātu inovācijas. Un piektais, e, kas ir pēdējais, bet nemazāk svarīgais, kā, kā biznesa partneriem Eiropas komisijai palīdzēt e, klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanā. Priekšsētāji, mēs esam gatavi strādāt kopā, lai atrastu svarīgākos e, pareizos risinājumus, lai nezaudētu konkurētspēju globālā ziņā. Un kā komisārs iepriekš sacīja, pasākumi, kas ietekmē konkurētspēju, ir ļoti uh, svarīgi. Tātad eh, tas bija skatījums uz ETS no, eh, no mūsu nozars puses. Paldies! Visi skaiti bija ļoti interesanti. Cita nozare. Un daudz līdzīgu problēmu un secinājumu. Un tagad ejam tālāk atkal uz ķīmijas nozari, kā es redzu. Pēc trešais runā eh, mūsu eksperts ir eh, doktors Tilmans. Tad, viņš ir Frankfurts un Kīls, eh, Kīls universitātēs studējis. Arī do, Frankfurts pie Mainas. Uh, universitāte arī, zināt, doktora grādu iegūs. Tad jums ir augsti amati ieņemti. Esat strādājis arī BASF, kā izpildu direktors Eiropas um, rūpniecības padomē atgriezāties BASF un šobrīd esat ķīmiskās rūpniecības eh, asociācijas eh, priekšsēdētājs. Un paklausīsimies jūsos, vai ir kādas atšķirības starp eh, BASF uzņēmumu Vācijā un Beļģijā. Kāds ir jūsu skatījums? Tas būs ļoti interesanti no energoresursu cenu um, viedokļa. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Ehm, Ģenerāldirektora kungs, es nerunāšu šobrīd eh, par atšķirību starp eh, rūpniecību un asociāciju. Es vēlos runāt par ķimisko rūpniecību, eh, konkurētspēju un energoresursu cenām. Ķimiskā rūpniecība ir tā nozara, kas saskarās ar visaugstākajām um, energo cenām un pieprasījumu pēc uh, enerģijas. Un tas jau tika norādīts, ka ir energo resursu ražošanai ir nepieciešama izējuma materiāla un arī um, ražošanas procesos kā tādos. Un tam ir tāda divējādi ietekme, jo abi procesi ļoti svarīgi. Paskaroties uz izmaksām, respektīvi apjomiem, Jūs redzat, pie elektrības vien Vācijā mums e- elektrības patēriņš atbilst 10,10 10 e, miljoniem e, četru personu mājasēmniecības. Mums vienkārši jāsaprot, ka mēs ar saviem produktiem nesam enerģētikas un CO2 mugursomu, var teikt, visām pārējām nozarēm Eh, kā jau to iepriekšējā runātāja skaidroja, mēs liekam enerģiju iekšā produktos, lai citi varētu šos produktus tālāk izmantot, eh, varētu ražot eh, saules baterijas, vēja ģeneratorus, ēkas un visu kaut ko tālāk. Ja mēs to nedarītu, tad vērtību radīšanas ķēdes nevarētu ražot augstas veiktspējas produktus. Tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc mums ir svarīgi arī runāt visu laiku par kopējo vērtību radīšanas ķēdi, nevis par atsevišķiem posmiem. Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi skatīties uz visu ķēdi kopumā. Paskatoties atsevišķus ķīmijas eh, nozaru kā tādu, mēs esam eh, lieli eh, energoresursu patērētāji. Tad cilvēki varētu teikt, nu tērēt mazāk. Bet ja šeit jūs redzat līknes, kas parāda, cik efektīvi mēs īstenībā uh, tērējam elektrību. Augšējā līkne parāda uh, ražošanas attīstību, kas ir uh, kopš 90. gada ir ievērojama augusi, bet apakšējā ir uh, specifiskais energoresursu patēriņš. Jūs redzat, kā mēs esam šajā laikā no 90. gada līdz šim brīdim dubultojuši energoefektivitāti. Šeit, manuprāt, tas ir skaidrs signāls. Un tad mēs redzam, ka ar lielāko piepūli efektivitāti var uzlabot tikai nedaudz, jo mēs jau esam sasnieguši ļoti lielu uzlabojumu efektivitātei. Un tad varētu jautāt, kas tad ir tie virzītāji spēki konkurētspējai saistībā ar enerģiju. Protams, ka tās ir elektrības cenas, izēja materiālu cenas un enerģijas cenas, un visi izēja materiāli kā tādi. Tātad, eh, pamata ķīmiskās vielas, tam ir globālās cenas pasaules tirgus. Mēs atrodamies globālajā konkurencē ar saviem produktiem, salīdzinot ar mm, cenām globālajā tirgu, bet mums ir jāmaksā ievērojami augstāks energoresursu cenas. Un tur ir tā lielākā atšķirība. Papildus tam mums ir maz savu resursu, Par to nav nekāda jautājuma, un mums ir, ir stingri regulēts tirgus. Ši, šeit divi grafiki. Vienā pusē gāze, otrā pusē elektrības cena. Šeit jau viss skaidri redzams. Tāpat kā iepriekš ir e, gāzes cenās, mums ir milzīga atšķirība. Tāpat jau tika diskutēts par to, ko var darīt, lai eh, dzītu gāzes cenas uz dzītu varētu jau hidraulisko sašķelšanu Eiropā atļaut un tad varētu palielināt gāzes eh, piedāvājumu un tādējādi nodzīt cenu uz leju. Mēs joprojām divas, trīs reizes eh, esam augstāk izmaksu ziņā nekā ASV. Elektrībā ir cita situācija. Mēs redzam, ka rūpniecībai tie ir meli, tie ir meli Tikko taču pierādīja, ka tā tas nav. Kur jūs ņemat šo statistiku, kliedziens no zāles? Turmas kungs priekšsētājs. Lūdzu. Runātājs turpina. Par elektrības cenu ir skaidri jānodala. Vai mēs skatāmies eh, kopējo cenu vai visus atvieglojumus? Tas ir viens jautājums bet ķīmijas rūpniecībā eh, mazāk kā 10% no uzņēmējiem saņem atvieglojumus, pārējie maksā pilnu summu. Nu, tur no tā vien eh, jūs nevarat teikt, ka tie ir meli. Tā tas nav. Salīdzinot elektrības cenas, jūs redzat šeit. Eh, salīdzinājumā ar ASV mēs principā dubulto maksājam vismaz Vācijā. Vēl skaidrāk veicām aptāju asociācijas ietvaros, kas eh, parāda situāciju salīdzinot atrašanās vietām. Jūs redzat, augšējā līk, augšējās eh, intervāls, mēs, mēs nerunājam par tirgus eh, daļām. Tad, ko maksā Vācijas uzņēmumu par elektrību un ko maksā citos svarīgos reģionos pasaulē, piemēram, ASV vai Ķīnā. Paskatieties uz, tikai uz to kā uz piemēru, jūs atkal redzat, ka atkarībā no atrašanās vietas mēs vismaz divas reizes vairāk eh, maksājam nekā citās eh, valstīs, citos reģionos. Nu, mums Vācijā ir ievērojami trūkumi konkurētspējā, un šeit nav svarīgi, vai mēs ieskaitām atvieglojumus vai neieskaitām atvieglojumus. Tas, kas jau šeit tika diskutēts, ka eh, varētu energointensīvie uzņēmumi um, izmantot ražošanu Eh, tajos posmos, kad ir lētāk, eh, lētāks eh, tarifs, bet mūsu iekārts ir veidots tā, ka viņi strādā nepārtraukti. Izmaksas ievērojami pieaugtu, ja būtu jāslēdz ārā un jāslēdz pēc tam atkal iekšā kaut kādos intervālos. Līdz ar to tāds risinājums nav pieņemams. Nākamais punkts. Runājot par regulēšanas jautājumu, respektīvi, kā veidojās izmaksas, arī šeit eh, kolēģi jau principā to sacīja, redzat salīdzinājumu ASV pret Vāciju. Tad attiecībā uz elektrības cenu mums ir vairāk vai mazāk tas pašas, arī par tīkliem un citām līdzīgām lietām tas pats, bet ievērojama augstāka daļa attiecībā uz uh, nodevu saistībā ar atjaunējumiem energoresursiem salīdzinot ar ASV. Un visā Eiropā mums vēl ir papildus sloks saistībā ar emisiju tirdzniecību. Tātad šie punkti visi skaidri arī parāda, cik liela ir konkurences e, atšķirības salīdzinot, piemēram, Vāciju un ASV un šo šo atšķirību jūs eh, redzat, eh, un tāda ir atšķirība, kuru mēs eh, esam spiesti pārvarēt, uzlabojot efektivitāti. Tāda tas ir ķīmijas rūpniecībā. Pirmie secinājumi. Man taču vēl desmit sekundes maz papildus jāpiešķir. Tātad pirmie. Um, rezultāti parāda, ka zilā līkne eh, investīcija attīstība Vācijā, otra līkne Vācu uzņēmumu investīcijas ārzemēs. Tas parāda, ka īpašie slānekļa gāzes eh, popularitāti sadzēts, ka investīcijas ārvalstīs ir bijušas ievērojami lielākas. Jautājums, kas tad ir virzītāji spēki? Es jau nemaz neapšaubu to, kas minēts, bet paskatieties augšā. ASV lielākās investīcijas ir attiecībā uz energoefektīvām e, instalācijām, jo tur energo resursi ir tik lēti. Paskatieties šodien uz šo tēmātu, kur, e, kādu situāciju ir mūsu konkurētspēja, tad jāsaka, mums ir liels e, Eh, energopatēriņš, bet tas nav maināms. Otrakārt, mums ir eh, eh, trūkums saistībā ar konkurenci, mums nu, nav vienlīdzīga konkurence, piemēram, ar ASV. Tad mums papildus izmaksas rodas klimata pārmaiņu apkarošanas instrumentu dēļ. Un jau šobrīd mēs redzam, kā investīcijas aizplūst uz ASV. Paldies! Lielas paldies par jūsu runu! un prezentāciju. Spēcīgāks vēstījums, salīdzinot ar to, ko mēs iepriekš dzirdējām no Beļģijas. Un, protams, arī fons jums bija diezgan sarežģīts, to mēs saprotam. Bet tagad vēlamies ķerties pie jautājumu un atbā, atbilžu daļas. Piperkungs, vārds jums. Jā, ich möchte zunächst. Jā, es vispirms uh, vēlējos pakomentēt vienu grafiku, ko šeit uzlika kolēģis Tomas pirmās paneļa diskusijas beigās, vēloties radīt iespaidu, ka ir nepieciešams tikai paraudzīties, tikai likvidēt uz, likvidēt īpašās cenas energo ietilpīgajām nozarēm, līdz ar to pārējiem būtu zemākas cenas Nu, šī, šis grafiks bija lielā mērā manipulatīvs, jo pat ja jūs paraugāties eh, uz eh, situāciju, kad eh, atvieglojumi tiek likvidēti, būtu ļoti neliels samazinājums privātajām mājasēmniecībām un konkurences kropļojumi tikai nedaudz mazinātos. Tātad mēs nedrīkstam tā aizmirst. Man ir viens jautājums būtībā jums visiem trim. Jūs minējāt ļoti iespaidīgu statistiku par uh, to, kas attiec uz uh, cenām un jūsu CO2 mugursomu, bet gribētu zināt, uh, kādas ir jūsu investīcijas uh, katrā jomā, kur jūs investējat jaunos tirgos, jaunās uh, ražošanas vietās kuras uh, vietas pasaulē būtu jūsu mērķa valstis un kas, uh, kas tad attiecās tieši uz Eiropas Savienību. Mīkas kundze, pald, kungs, paldies uh, priekšsādātāji. Pirmām kārtām es gribētu pateikt mūsu viesiem ka mūsu skatījumā svarīgākā prioritāte ir aizsargāt Eiropas rūpniecību. Un mēs neatbalstam ideju par darba vietu eksportu un oglekļu importu. Balstoties uz manu pieredzi Rumānijā, mans jautājums. Es nezinu daudz par ķīmijas industriju, jo septiņi no astoņiem Eh, uzņēmumiem tika slēgti pagājušā gadā. Bet ba cenas nākotnē balstīsies, protams, eh, uz tīrgus situāciju. Runājot par tērauda nozari, Rumānijā viens no viesiem pieminēja par iepirkumu par konkursu, kas tika uh, rīkots. Un es īsti nesaprotu, kāda ir Eiropas komisijas stratēģija. Pirms trim gadiem es biju Rumānijas valdībā, mēģināju saprast, vai ir iespējams ar ES atbalstu uzlabot energoefektivitāti. Atbilde bija, ka Rumānijas tārauda industrija nead, nekvalificējās šim pasākumam. Uh, Bet ja nav atbalsta un ir aizliegums uz, uzlabot energoefektivitāti, kā tad, lai mēs saglabājam darba vietas Eiropā? Šiem cilvēkiem ir nepieciešami nu, vismaz vienlīdz labi nosacījumi. Un tālāk par ETS iepriekšējā sanaks, sanāksmē tērauda industrijas pārstāvis teica, ka Nav, nav nevienas tērauda eh, uzņēmuma, eh, kas atbilst ETS reformas prasībām. Vai tā ir taisnība? Un tagad samadara kungam jautājums. Vai ir iespējams nodrošināt atbalstu ETS sistēmu attiecībā uz dēls nozari? Un tālāk Alde e, pārstāvim vārds Debakar kungam. E, Paldies. Priekšsēdētāji trīs ātri jautājumi. Lūdzu paneļu dalībniekus aprakstīt man, kas reāli ir energo izmaksas kopējās ražošanas izmaksas. 5, 10, 15, 60 procenti, manuprāt, tas ļoti svarīgi, jo, ja mēs runājam par konkurētspēju, par cik lielu daļu no kopējām izmaksām mēs runājam, jo tur ir vēl arī citi elementi tādā gadījumā, kas jāņem vērā. Un otrkārt par ETS, protams, arī šeit parlamentā un mūsu komitejā būs plašas eh, diskusijas, būsim godīgi, nebūs viegli atrast pareizo eh, kompromisu nevienam no uh, sektoriem, nedz arī uh, ar mērķi palielināt ES konkrētspēju, bet mans jautājums, ko jūs uzskatāt par normālu, godīgu oglekļa cēnu un kā tad mums vajadzētu īstenot kar, eh, CO2 noplūdes eh, struktūras. Un De Gesta kungs eh, pareizi atsaucās uz inovācijām. Zinu, ka industrijas cenšas ieguldīt inovācijās, bet vai jūs ieguldat arī cirkulārajā ekonomikā? Dažādu komponenšu integrācija ir svarīga, bet uh, kā jūs reāli ieguldat arī cirkulārajā ekonomikā? Vai jūs redzat, ka tur ir eh, arī ieguldījumi CO2 uztverē un saglabāšanā? Lielas paldies! Tūrnes kungam vārds, kas pārstāv zaļo partiju. Nu, manuprāt, ir interesanti. Mums te bija akadēmiķi, kas ir neitrāli pēc savas nostājas Es nevienu neuzaicināju, nevienu no tiem diviem, ja? Tātad mums bija divi akadēmisko aprindu pārstāvi, kas parādīja, ka šodien energoefektīvās nozarēs, un jūs viņas pārstāvat, tātad tur tiek kombinēta arī e, atjaunojumie resursi, un rezultātā tas ietekmē cenas. Tātad no 14. gada ir lēmumi par valsts atbalstu, cenas, kas ir tuvas vairums ir e, tirzniecības cenām, un no Vācijas jūs rādat attēlu, kur cenas ir 3-4 reizes lielākas. Kā mēs kā uh, politikas veidotāji, kur satiekās lobbyisti un akadēmisko aprindu pārstāji, kā lai mēs pieņemam pareizu lēmumu? Kā jūs pārliecināsiet mani par pareizo izvēli. Jūs rādat mums savus reālos ciparus. Parādiet tos. Un tad mēs redzēsim, tad tikai mēs redzēsim, kuram ir taisnība. Trīs īsi jautājumi mitālu pārstāvim. Vai taisnība, ka jūsu uzņēmums nopelnīja 400 miljonu eiro ETS otrajā fāzē. Otkārt, vai jūsu uzņēmums nopirka starptautiskos kredītus pēdējos gados, iespējams tas jautājums arī BASF pārstāvim, un te ir runa par 12. Eh, gada otro pusi, tad bija gandrīz miljards starptautisko kredītu par 0,5 eiro par tonu. Un trešais jautājums, vai jums joprojām tie ir? Jo, manuprāt, jūs esat īstenojuši hedžingu ne tikai līdz 20. gadam, bet vēl vēlāk. Tas nozīmē, ka jums ir zināma eh, pārliecinātība uz turpmākajiem gadiem. Priekšstādātājs mēģina pārtraukt runātāju. Un priekšstādātājs piesaka nākamo runātāju. Turnes kungam ir izslēgts mikrofons. Uh, and uh, next speaker Madam. Nākamā runātāja Niblera kundze, saka priekšsādātājs, un atvainojas iepriekšējiem runātājiem. Liels paldies, priekšsādātāji. Es vispirms gribēju pateikties visiem trim runātājiem. Viņi runā ļoti interesanti. Mans pirmais jautājums ir šāds. Pilmaņa kungs jau īsumā pieminēja iepriekšējo runātāju sacīto iepriekšējā diskusiju panelī, bet es vēl gribētu no visiem trim eh, dzirdēt, eh, ko viņi domāja par eh, secinājumiem no otrā, no pirmā paneļa. Varbūt tas ir arī ierosinājums kaut ko pamainīt organizācijā, lai šī diskusija kļūtu intensīvāka. Tālāk energoefektivitāte. efektivitāte Pilmeņkungs sacīja, ka tā no 2010. gada līdz 15. gadam ir uh, gandrīz dubultojusies, kāpēc tad uh, tā, uh, kāpēc tā tagad ir apstājusies, vai tiešām nav iespējams panākt lielāku energoefektivitātes uzlabošanu, ja jūs bijāt tik ambiciozi pēdējā gadā. Tālāk par CO2 cenām, to tikko pieminēja kolēģis, mums šobrīd ir ļoti zem šo kvotu cena biržā. Uh, Un, manuprāt, arī Vācijā, protams, ir iespējami uzlabojumi, bet gribētos saprast, kur tas vēl no ekonomiskā viedokļa ir atbildam. Un vēlreiz, vēl viens jautājums tērauda industrijai. Es pieņemu, ka tērauda industrijai ir būtiskas problēmas, ņemot vēru attīstību Ķīnā, būtisko konkurenci, kas nāk no Ķīnas. Un arī šeit parlamentā ir notikušas diskusijas par um, tirgus ekonomikas status piešķiršanu Ķīnai saistībā ar PTO saistībām. Uh, kuras uzņēmāmies pirms 15 gadiem, vai jums tā nav lielāka problēma? Es eh, varbūt provokatīvi uzdošu šādu jautājumu, nevis um, ETS sistēmas aktualizāciju. Paldies par jūsu jautājumiem. Atgriežamies pie mūsu paneļa runātājiem. Vai es varu lūgt jūs atgriezt tā kārtībā, atbildēt uz jautājumiem? Tātad mēs sāksim ar Vāciju, BAS pārstāvi, pēc tam tērauda nozare un nobeigsim ar BAS budžeta aspektu. Liels paldies! Investīciju aktivitātes, par to jūs jautājāt. Tas eh, bija viens laiks, kurā parādījām, ka iekšzemes investīcijas Vācijā kalpo tikai tam, lai tiktu uzturēti objekti, netiek būvēti jauni lieli objekti Tas nozīmē, ka lielie objekti, kas ir energoietilpīgi, eh, galvenokārt pārceļas no Eiropas uz reģioniem, kur enerģija ir lētāka, un tas ir galvenokārt ASV, kur tiek būvēti šādi objekti, arī tāpēc, ka slānekļa gāze tur ir ļoti lēta, arī elektrības cena. Polistilīcijas, eh, kas ir ļoti svarīgi izēvielu solārajiem paneļiem, saules paneļiem Tas uh, nozīmē, ka tur ražošana ir daudz lētāka, jo ir nepieciešams ārkārtīgi daudz uh, elektroenerģijas, lai vispār mm, saražot šo polisiliciju. Um, nākamais jautājums šķiet tika uzdots komisijai. Manuprāt, es neko daudz nevaru pateikt par slēgtajām tērauda rūpnīcām Rumānijā. Tālāk par kopējām investīciju izmaksām. Nē, es laikam kaut ko sajaucu. Jūs jautājāt par kopējām izmaksām um, aprīķis ekonomikā. Ķīmijas nozarē tā ir ikdiena. Degēta kungs jau sacīja, ka mēs esam asociatīva industrija un mēs uh, vēlamies visus procesus uh, organizēt aprites veidā, jebkuru papildvielu, jebkuru paralēlu produktu uh, un mēs eh, mēģinam izmantot kā izēja materiālu citas vielas ražošanai, piemēram, mums uh, ir um, 1860 um, šādu vielu aptuveni. Nu, pastāvīgi attīstība turpinās. Tālāk um, vairumtirdzniecība un reālā laika cenas. Es domāju, ka tas saistās arī Nīblas kundzes jautājumu. Reizēm aklie runā par krāsām, un ja es eh, tiešām sajaucu kopā visus uh, iespējamos uh, jautājumus, es nevaru sniegt uh, nekādu konkrētu atbildi, piemēram, kā energo ietilpīga objekta mm, operatoriem. Mums nākas apzināties, ka tie dod peļņu tikai tad, ja tiek darbināti visu laiku, un tas nozīmē, ka es nevaru biržā reālajā laikā pirkt cenu par zemākām izmaksām, um, jo nevarēšu nodrošināt uh, to līkni, kuru mēs uh, tikko slaidā redzējām. Jūs sajaucat šeit tirgus ekonomiku ar uh, statistikas datiem, un tas uh, nekādi nelīmējas kopā. Tas ir uh, daudz rūpīgāk jāpapēta, varbūt jūs tāpēc uzdevāt arī šo starp uh, saucienu jautājumu. Kāpēc uh, mēs runājam te par atrašanās vietām? Mēs uh, esam par to diskutējuši ar ekonomikas ministriju Berlīnē, aicinājuši viņus salīdzināt objektu atrašanās vietas, un tas skaidri arī parādīja, kur rodas šīs atšķirības. Tad bija viens jautājums par kopējām izmaksām enerģijas iegādēji ķīmijas uh, rūpniecībā tas ir aptuveni 21-22%, un ja es no tā noņemu nost izēvielas, tad uh, tas ir gandrīz 30% no kopējām izmaksām. Par, uh, par energoefektivitāti, ko mēs varam vēl darīt. Protams, mēs varam kaut ko darīt, bet pieauguma uh, līkne vairs nav tik ievērojama, kāda tā bija sākumā. Te savu lomu spēlē dažādi aspekti, arī Vācijas atkal apvienošanās, kas radīja būtiskas izmaksas, un mēs eh, pieņemam, ka ir iespējams eh, palielināt energoefektivitāti par aptuveni 1 līdz 2% gadā. Tas nozīmē, ka mēs runājam par ļoti ilgu laiku, lai nonāktu pie iespējīgākiem skaitļiem. Tas ir jāvērtē arī investīciju ciklu kontekstā Ja es veicu uzturēšanas investīcijas, es tās neveicu katru gadu, bet es raugos saistībā ar cikliem, kādos es strādāju. CO2 cēna bija pēdējais jautājums. Šobrīd cēna ir aptuveni 8 eiro par vienu certifikātu. Vācijai tas rāda izmaksas 200 miljoni eiro, tur jau ir atskaitīts kompensācija maksājumi, un ja mēs kā komisija bija iecerējusi, nonāksim līdz cenai 40 eiro par certifikātu. Tas eh, nozīmē, ka rūpniecībai tas maksās vismaz 2,2 miljārdus. Eh, nu, jūs redzat, ka šī manevra iespēja 8 līdz 10 eiro līdz 40 eh, eiro ir būtiska svīra, kas mums ļoti ietekmēs. Lielas paldies! Jūs neatbildējāt uz jautājumu par starptautiskajiem kredītiem. Uh, Mr. Salini, Massimil. Salīni kungs, Masimiljāno, saka priekšsādātājs, jūs man bijāt eh, labs otrā pusē, un es jums iepriekš nebiju devis vārdu, bet tagad jums divas minūtes, lūdzu. Paldies. Pavisam īsi. Un pieklājīgi izteikšos. Nespēju būt provokatīvs. Jo jūs man tik laipni atvēlējāt vēl divas minūtes, tāpēc man jābūt konstruktīvam. Bet es tiešām negribu provocēt. Divi komentāri. Pirmkārtām jautājums par energoizmaksām. Manuprāt, tas ir liels uh, eh, drauds. Bet otrais drauds attiecībā uz Eiropas pēc, uh, eh, rūpniecību, jo kā pirmo es redzu risku Ķīnai kļūt par tirgus ekonomiku. Šie tie divi riski un draudi. Enerģijas sistēmā virzībā uz vienotu energo savienību, mums ir jāpaturprātā divas lietas. Pirmā lieta, ko jau visi runātāji pieminēja, drošības um, apsvērums tas būtu tarifs patērētājiem. Un otrā lieta, kompensāciju par netiešajām izmaksām. Esmu pilnībā pārliecināts par to, ka ir nepieciešams autentisks kompensācijas netiešajām izmaksām. Mēs zinām, ka Eiropā ir bagātie un nabagie. Man blakus arī sēž eh, kolēģi no Vācijas. Eh, piemēram, Vācijā tur mums ir tie labie cilvēki, tie labie puikas, bet, nu, Itālijā, kur es pārstāvu, tur ir daudz slikto puišu tāpēc mums būtu nepieciešams harmonizēt šo situāciju. Priekšsēdētājs dodu vārdu Samadara kungam. Pirmais jautājums, eh, ko uzdeva Nika kungs. Atbilde diezgan vienkārša. Neviens, neviena no mūsu uh, ražotnēm uh, E, nespēja sasniegt benchmark e, rādītāju, un tērauda industrē neviens to nespēs tuvākajā laikā izdarīt, ņemot vērā esošas tehnoloģijas. Daudz, ko es pateicu jau savā prezentācijā, un tas, e, šis ir aspekts, pie kura ir jāstrādā. Tālāk jautājums par pārlieku lielām uh, atvieglojumiem. Uh, Pamatā tas radās eh, tā laika krīzes situācijā, mēs negribējām krīzi, eh, industrija samazinājās, uzņēmumi gāja mazumā, un šie te ieņēmumi no eh, pārpalikumiem ir reinvestēti, lai mēs būtu gatavi ETS nākamajiem mehānismiem. Un arī mēs šobrīd atpērkam šīs te kvotas, un šeit nav nekādas cenas fiksēšanas. Līdz 20 gadām mums eh, jau pietrūks šo te kvotu, tas paliek kā mūsu bāžas. Nākamais jautājums par prioritātēm. Jums ir taisnība, problēmas apmērs un dinam, eh, saturs ir dinamisks, no tiešas e, Ķīna ceļās tirgus ekonomiku ir mūsu lielākais izaicinājums, bet lielākā daļa manas prezentācijas koncentrējās uz to, kas varētu notikt pēc 2020. gada. Jūs nedzirdējāt, ka es daudz runātu par Ķīnu, bet e, no tiesas, protams, šobrīd e, tas mums ir liels izaicinājums. runājot par turpmākajiem scenārijiem, par tarifu struktūru. Tas mums rada liels bažas. Ne jau cena pati par sevi, bet jautājums, vai mēs varam spēlēt pēc vienotiem noteikumiem. Jo iespējams, ka E, jautājums, vai mēs e, šajā nozarē varēsim reinvestēt, pastāvot ETS. Bet šobrīd situācija ir sāsinājusies un nepastāv vienoti noteikumi visiem. Tērauds Eiropā nonāk no citām valstīm Un, ja šie aspekti ne, netiks ņemti vērā un nemainīsies līdz 2020. gadam, tad mums būs problēmas. Paldies, saka priekšsēdētājs, un kā pēdējam dod vārdu Degesta kungam. Priekšsēdētāji, es jums apsolīju, ka neatbildēšu uz visiem jautājumiem, jo laiks iztek mums caur pirkstiem šobrīd. Runāšu par energoefektivitāti. Tas joprojām ir mūsu nozares uh, eh, DNS un arī mūsu uzņēmumā. Tas ir visa centrā. Pirmkārt, mūsu mājas darbs turpināt investēt mūsu struktūrās un visos mūsu uh, ražotnēs visā pasaulē uh, saskaņā ar ISO uh, sistēmām 5001, 5001. Tieši tāpēc mēs arvien vairāk koncentrēsimies uz energoefektivitāti ne ETS nozarēs. Un tad jūs redzēsiet ķīmijas industrijas un ķīmijas produktu pienesumu visām šīm pārējām nozarēm, kur vēl joprojām ir iespējams uzlabot energoefektivitāti, runājot par transportu, par e, mājokļu e, nozarēm un tam līdzīgi. Tālāk par CO2 cenām. Protams, mēs esam priecīgi un gribētu, ja, lai mums būtu globāla CO2 cena, bet te atslēgas vārds ir globāla. Un mēs priecāmies par eh, COP21 uh, eh, sanāksmi Pārīzē. Tur ir vienošanās. Bet tagad īstenosim globālu vienošanos globālā līmenī, nezaudējot konkurētspēju Eiropā. Un, protams, aprites ekonomika nav tikai Verbund koncepts. Te ir runa arī par produktiem, ko mēs izstrādājam un attīstam. Un es redzu, ka viena trešdaļa no bas budžeta iet šajā virzienā. Un es esmu pārliecināts, ka aprites ekonomika būs atslēgas faktors visu uh, eh, nozar, visām nozarēm kopējā un viņu veiksmīgai darbībai. Uh, Un tam mēs runam par vērtību ķēdi visās nozarēs kopā visa. Jautājums no zāles par rēķiniem, bet priekšstādātājs saka paldies Degest kungam un vēlos izmaiņot savu iespēju. Un ļaujiet man arī jums atgādināt, ka mūsu uzklausīšanas abās daļās piedalījās zinātnisko aprindu pārstāvi. Pirmajā daļā tas bija Noihofa, profesors Noihofs un tagad e, doktors Tilmans, kuram arī ir postdoktora grāts. Zinātniskais darbs Tehniskajā universitātē. To es lasu viņa CV eh, aprakstā. Tātad abas paneļa diskusijas ir bijušas pilnīgi līdzsvarotas, un es šeit pieminu tikai un vienīgi faktus. Bet tagad uh, atbildus Līnīkunga jautājumu lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Jūs tikko jautājāt par kompensāciju. Un kompensācija, kādu mēs uh, šobrīd saņemam Vācijā, ir 160 miljoni par certifikātu cenām, netiešajām cenām. Un mēs, protams, redzam, ka Eiropas vienotā enerģijas tirgu tam būtu līdzīgi jānotiek arī citās valstīs, bet uh, problēma ir tāda, ka līdz šim brīdim nav skaidrs, kā tas turpināsies, jo nākotnē uh, šī kompensācija pie 2,2 miljardiem būs tikai 6 miljoni Un te mēs redzam lielu līdzsvara trūkumu un netaisnību. No vienas puses šobrīd mēs kaut ko saņemam, nākotnē mēs saņemsim daudz mazāk, un visiem vajadzētu būt tomēr vienādiem spēles noteikumiem. Tas ir pareizi. Priekšsēdētājs, liels paldies visiem, paldies mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem, un tagad es došu vārdu Dominikam Ristorī kungam, kas ir enerģētikas ģenerāla direktorāta ģenerāla direktors pārstāv Eiropas komisiju. Liels paldies priekšstādātāji, ITRA komitejas locekļi un deputāti. Protams, Eiropas Savienības rūpniecības konkurētspēja ir ļoti svarīga, bet Noteikti vajag arī ieturēt distanci no tādām kontroversiālām disku, eh, diskusijām. Un tas, ko mēs esam sasnieguši Eiropā, pateicoties Eiropas rīcību politikai un arī en, rīcību politikai enerģētikas jautājumos, tas ir jāizceļ. Atsaistīšana pirmām kārtām runājot par ekonomikas izaugsmi, un energoresursu izmantošanu. Tas ir, tas ir reāls grūdienis pareizajā virzienā energoefektivitātes sasniegšanai. Un pilnīgi nopietni Eiropas Savienības rūpniecība nav izmantojis tik, nav bijis tik energoefektīvas salīdzinot ar mūsu konkurentiem. Un to mēs redzam, analizējot rezultātus, kas ir sasniegti energointensitātē pēdējos 20 gados. Mans iespējas ir tāds, ka jaunās tehnoloģijas jo īpaši ķīmijas e, nozarē, celtniecībā un tam līdzīgi tērauda nozare. Tur visur ir reāls potenciāls vēl uzlabot energoefektivitāti. Un šis ir tas ceļš, pa kuru mums ir jādodās uz priekšu, lai tuvotos savam mērķim. Tā bija man pirmā piezīme, komentārs. Otkārt, uh, Pēdējos divos gados mēs esam lielā mērā uzlabojuši situāciju attiecībā uz vairumu tirzniecības cenām salīdzinot ar mūsu konkurentiem. Un to mēs redzam, analizējot situāciju vai attiecībā uz vairumtirdzniecības cenām elektrībai. 1,7 reizes sali, e, dārga, augstāka cena salīdzinot ar ASV. Bet 2013. gads tur bija 2,5 līdz 3 reizes lielāka atšķirība. Un tas pats attiecās uz vairumtirdzniecības cenu gāzei. Trešais komentārs. ir ļoti svarīgi identificēt dažādas komponentes, kas veido enerģijas cenu. Ir skaidrs, ka galu galā enerģijas cenā ir ļoti liela nozīme. Ja 40% šajā cenā veido ne ar enerģiju saistītie elementi, nu, tad mums ir vajadzīgas atklātas debatas ar dalībvalstīm un ar ministriem, kas atbild par budžetu. Jo te mums ir jāveic politiski izvēle. Kā jūs zinat, esam lēmuši veikt padziļinātu analīzi attiecībā uz šī energocenām. Pirmais. Šitāt šo analīzi e, mēs veiksim, izmantojot jaunākos datus, un nāksim klajā ar e, rezultātu šī gada vasarā. Un svarīgi ir kopā ar parlamentu, ar e, dalībvalstīm padomē šo lietu pārunāt un iestrādāt energo cenas un energo izmaksas tā sauktajā enerģijas pārvaldībā. Tas ir svarīgs energo indikators. Es zinu, arī jūsu interesi priekšsēdētāji un jūsu komitejas interesi par enerģijas pārvaldību. Un šī gada laikā mēs noteikti prezentēsim savas analīzes rezultātus. Un mums šajā pašā laikā ir jārunā arī par e, enerģijas un klimata ietveru 2030, domājot. Un tāpēc tagad ir svarīgi spērt soli uz priekšu, lai pilnīgi noteikti to iestrādātu kā galveno indikātoru. Un pēdējais komentārs. Visi jaunie priekšlikumi, kurus mēs prezentēsim šī gada laikā, un kas palīdzēs uzlabot enerģijas sektora konkurētspēju Mēs būsim pirmie, kas nāks klajā ar šādu konceptu, ar mērķi samierināt atjaunojamo resursu integrēšanu Eiropas iekšējā tirgū un no otras puses nodrošinot investīcijas un patērētāju ar vien pieaugušo lomu. Jo patērētāji vēlas aktīvāk piedalīties domājot par jauno skatījumu uz enerģētiku. Klients parasti maksāja visus rēķinus par elektrību. Tā tas ir bijis no paša sākuma. Un šie aspekti ir svarīgi gan katram individam, gan sabiedrībai kopumā. Tādā skaidrā veidā mēs piedāvāsim turpināt veicināt energo efektivitāti un mēģināsim veicināt, stiprināt investīcijas šajā jomā. Svarīgi arī šeit ir starpsavienojumi, elektrības un gāzes infrastruktūra. Un tas, ka mēs varam celt tiltus starp projektu izstrādātājiem no vienas puses un gala pakalpojumu saņēmējiem no otras puses. Un tāpēc ir nepieciešama ne tikai Eiropas investīciju bankas e, iesaistīšanās, bet arī nacionālo spēlētāju iesaistīšanās, lai stiprinātu mūsu globālo konkurētspēju. Un es esmu pārliecināts, ka ja mēs iesim šajā virzienā, mēs spēsim radīt tādu spēles laukumu, kur tiešām darbosies vienot noteikumu visiem. Un vēlos nobeigt uz pozitīvas nots Mūsu kolēģis strādā Antverpenē, un tur ir liela ASV, a, liels ASV uzņēmums, kas vēlas investēt attīrīšanas sektorā vienu miljardu eiro. Tagad! Un tas ir pozitīvs signāls. Attiecībā uz to, kā viņi redz mūsu ekonomikas dzīvotspēju. Viņi to nedarītu, ja nebūtu ņemt vērā visi ekonomiskie apsvērumi. Tas ir ļoti pozitīvs signāls. Un tas aicina mūs progresēt arvien vairāk, radot stabilu juridisku ietveru, lai vēl vairāk stiprinātu mūsu konkurētspēju un samazinātu energo izmaksas. Paldies! Paldies, ģenerāla direktorā! di ģenerāldirektori, paldies Dominika par šiem, šīm rezumējošajiem komentāriem. Manuprāt, šī bija ļoti svarīga un ļoti interesanta uzklausīšana mūsu komitejā. Lielas paldies visiem, ka bijāt šeit klāt, bet pirmkārt kārtām paldies mūsu galvenajiem runātājiem, paneļa diskusijas dalībniekiem, visiem, kas ir šeit zālē. Mums tiešām bija dzirdēt uh, jūsu piecu redzējumu par situāciju, par uh, jūsu viedokli par problēmām. Es sagaidu no zāles aplausus. Un Nu, šis ir arī ITRA komitejas sanāksmes noslēgums. Vai kādam ir kāds cits jautājums? Nē. Nākamā sanāksme ir paredzēta 16. un 17. martā. Ak, Dievs, tiešām garš pārtraukums, trīs nedēļas. Lielas paldies visiem, visu to labāko. Tagad mēs aicinātu jūs atstāt šo zāli pēc iespējas ātrāk, jo mums ir jāsāk koordinātors sanāksme. Tātad šis vēl nav sanāksmes noslēgums mums visiem.